Mes chers collègues, bonjour. Dargie kolēģi, labrīt. Allez, on va commencer. Sāksim darbu. Il est un peu tôt. Ir diezgan agrs. Mais nous allons commencer. Bet tomēr sāksim darbu. Darbkārtības projekts eh, var to pieņemt, ja nevienam nav iebildumu. Nevienam nav nekādu iebildumu atradīsiet uh, tos lēmumus, kurus uh, pieņēma koordinātori 31. augusta sanāksmē uh, savos dokumentu mapēs, un ja līdz 12.30 nebūs nekādu iebildumu, tad koordinātoru lēmumi tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Un tagad sāksim uh, skatīt darbu kārtību ar ļoti svarīgu jautājumu, kas ir liels izaicinājums. Tā ir starptautiskā okeāna pārvaldība. Un uh, vispirms došu vārdu mūsu referentei, Monteiro kundzei, un pēc tam uzstāsies ēnu referenti un vispārējie, kas gribēs izteikties lai varētu izskatīt šo jautājumu, un esam ielūguši arī komisiju, lai uh, tā paustu savu viedokli. Lūdzu, Monteiro kundze, jums vārds. Liels paldies, priekšsādātājs kundze. Pirmkārt, eh, ļaujiet man pateikties uh, par to lielisko darbu, ko kolēģi ir paveikuši šajā jautājumā. Saņēmām 34 grozījumus, un tad mums bija sākotnējā ēnu referentu sanāksmē vakar, lai meklētu iespējamos kompromisu grozījumus. Gribu uzsvērt eh, to, cik svarīgi ir ir eh, šis jautājums svarīgs. Eh, tātad eh, okeāna pārvaldība, jūs jau to uzsvērāt, priekšsādātājs kundze, tas ir izaicinājums, kas ir tāds pasaules mēroga izaicinājums, un mums ir jāpatur prātā, cik svarīgs ir šis jautājums, un ir jāiesaist pēc iespējas vairāk dalībvalstu un reģionu un arī uzņēmumu, kas ir iesaistīti šajā nozarē, un jāiesaist arī pilsoņi. Mūsu transporta komiteja skata uh, 9., 5. un 10. pasākumu, un uh, ar NV mums ir 1, 3, 4 pasākumā dalītā kompetence, un uh, par to es gribētu tieši konkrēti runāt. Mums ir uh, jāstrādā tā ļoti precīzi runājot par mūsu kompetencēm. Un eh, jāpatur prātā tas, ka mums ir partneri šajā darbā. Un tagad par eh, saturu, par atzinumu saturu. Es uzsveru to, ka ir nepieciešams eh, pārvaldīt okeānu zonas, uh, un um, ka tas ir jādara tādā globālā mērogā ar globālām institūcijām. Tātad es uzsveru to, ka uh, darba kārtībā ir uh, jārunā gan par um, piekrastes reģioniem, gan arī par attālinātiem reģioniem Eiropas Savienībā. Es uh, EMSA, Frontex un EFKA uh, darbu uzsveru uh, okeāna aizsardzībā. Un, um, arī uh, uzsver, ka ir vajadzīgi pienācīgi resursi, lai varētu šo darbu pareizi uh, arī paveikt. Un es arī uzsveru to, ka ir jāapmainās ar informāciju un jānodrošina uh, tas, lai tehnoloģijas, uh, kas tiek izmantotas, būtu pēc iespējas labākas, lai uh, palīdzētu um, drošības stratēģijas īstenošanā. Es runāju par jūras transportu, par uh, sašķidrināto dabasgāzi un inovatīviem projektiem un to, cik tie ir būtiski. Es gribētu redzēt tādu globālu emisiju uh, sistēmu. OMO pie tā ir strādājuši, un uh, to nevar izdarīt Eiropas Savienība viena pati. Te ir jāiesaista visa pasaule. Es runāju arī par uh, jūras un okeānu piesārņojumu, un šeit ir vajadzīgas inovatīvas iniciatīvas, un uh, tehnoloģijās balstīti risinājumi un ir jāiesaist arī visi reģioni. Un uh, ir arī ostu uh, aprīkojuma direktīva un uh, es runāju arī par piekrastes un jūru un okeānu turismu un par to, kā mums ir labāk jāsādarbojas, lai uh, mazinātu turisma negatīvo ietekmi uz vidi. Tātad tie ir galvenie punkti manā atzinumā, priekšsādātājs kundze. Un es domāju, ka mums izdosies arī uh, daudzus grozījumus iekļaut kompromisos, ko kolēģi iesniedza, un es domāju, ka nākamais uh, solis būs uh, tiešām uh, sākt skatīt šos grozījumus un veidot kompromisus, un ir jābūt tādai visaptvarošai pieejai, okeāna pārvaldībai, uh, paturot prākšā, prātā arī jūras tiesību jautājumu un visas konferences, kas ir bijušas par mūsu okeānu nākotni. Un par to mēs runājam arī vakar ēnu referentu sanāksmē, un uh, Esmu pārliecināta, ka mūsu dokumentā tiks respektētas tās jomas, par kurām var izteikties mūsu komiteja okeāna pārvaldības jomā. Paldies, tagad Rodusts kundze, lūdzu. Sirsnieks paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Kā jau pirmajās debatēs par šo ziņojumu es teicu, es arī iesniedzu virkni grozījumu. Tie attiecas galvenokārt uz starptautisko klimata aizsardzības mērķu īstenošanu arī jūras transportā. Efektīvāka uh, jūras atkrituma apkarošana, uh, labāk īstenojot un paplašinot uh, um, attiecīgo nolīgumu, kas ir starptautiskā mērogā. Uh, ir jābūt caurskatāmākiem lēmumiem un labāk jākoordinē visi lēmumu pieņemšanas līmeņi, um, pārstrādājot un īstenojot starptautisko jūras politiku. ANO ilgspējīgas attīstības mērķi, jo īpaši 14. mērķis un kapacitātes veidošana trešajās valstīs uh, bija svarīgākie punkti manos grozījumos. Uh, Jau vakar eh, mēs ēnu referentu sanāksmē sākām darbu pie šiem grozījumiem, tā eh, tas notika ļoti patīkamā atmosfērā, un tāpēc gribētu īpaši pateikties referentē par to, ka viņa tiešām ļoti aktīvi cenšas ņemt vērā dažādās pozīcijas. Sirsnīgs paldies par to! Es ar prieku uh, arī strādāšu turpmāk pie šī jautājuma un esmu pārliecināta, uh, ka varēsim eh, sastādīt tādu labu un visaptvarošu ziņojumu. Paldies! Lielas paldies! Demasmēker kungs, lūdzu! Jā, paldies, priekšsādātais kundze, kolēģi, labrīt! Es esmu uh, tiešām priecīgs uh, uzklausīt arī iepriekšējo runātāju un var atsaukties uz viņas teikto un pievienoties pateicības vārdiem kolēģiem un piekrīt, ka tiešām ir ļoti laba darba atmosfēra, tiešām ir tāda kopīga vēlme uh, panākt kompromisus un paldies par to. Es esmu arī uh, vīdes komitejas deputāts. Un, uh, Protams, šīs te bāžas par okeāniem ir ļoti būtiskas. Okeāni ir ekonomiski nozīmīgi, protams, ir eh, arī jārunā par pārtiks ražošanu, bet ir jāņem vērā arī klimata aspekti un ir ļoti daudz elementu, kas ir jāņem vērā. Eh, ir jāapzinās, ka okeānā. Okeānos ir tiešām tādi ekosistēmas plusi, eh, no kuriem mēs daudz varam iegūt. Uh, Ir daudzi eh, grozījumi, kas jau ir iekļauti kompromisos, un man ir daži uh, punkti, ko gribēju vēl pieminēt kā komentārus. Mēs atbalstām to, ka vajadzētu plašāku sadarbību starp EMSA, Frontex un EFKA ja netiek, protams, pārkāpta subsidiaritāte. Tas mums ir ļoti svarīgi un arī papildus finansējums būtu vajadzīgs šīm aģentūrām. Protams, ka visi vienmēr prasa papildus naudu, bet mēs uzskatām, ka varbūt, ka uh, ne, uh, nevajadzētu to uh, darīt uzreiz, Ehm, nevienmēr ir vajadzīgs papildus līdzekļi, varbūt, ka varētu kaut kā ietaupīt līdzekļus, panākot sinerģiju un uh, efektivizējot aģentūru darbu. Un uh, visi kolēģi tiek aicināti nodrošināt to, lai mūsu atzinums būtu realistisks ar realistiskiem sasniedzamiem mērķiem. Vīde, Un uh, okeāni jūras ir ļoti svarīgs jautājums ne tikai mums, bet arī nākamajām paudzēm. Un turpmāk uh, jūras un okeāna izmantošana būtu jābalst uz ekosistēmas saglabāšanu, panākot labas starptautiskas vienošanās par okeāniem. Bez tā mēs nevarēsim nodrošināt mūsu okeānu ilgspējīgu nākotni. Liels paldies! Mēs nerskons lūdzu jums vārds. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties Klaudijai, kur ir mūsu referente. Vakar mums bija pirmā ēnu e, referentu sanāksme, jau Ulrika par to runāja. Tā tiešām bija lieliska darba atmosfēra, un šī sadarbība, manuprāt, šķita, eh, manuprāt, bija ļoti laba, jo tie grozījumi, kas tiešām gāja dažādos virzienos, eh, tos referenti ļoti labi apkopoja un ņēma vērā, un es domāju, ka mēs sasniegsim ļoti labu ziņojumu. Es ļoti apzināti saku ziņojums, eh, nevis atzinums. Jā, NV komiteja ir vadošā komiteja, bet man tomēr eh, šķiet uh, svarīgi, ka šis jautājums uh, ir par integrēto jūras politiku, un tā ir mūsu kompetence jau kopš desmit gadiem. Uh, Un uh, gribu pateikties mūsu priekšsēdētāji par to, ka viņi ļoti iestājas par to, uh, lai vismaz uh, kaut kādas lietas mums ir ekskluzīvās kompetences, piemēram, okeānu pārvaldību. Es negribu te uzbrukt vidas komitē, bet man tomēr šķiet svarīgi, lai varētu redzēt, ka transporta komiteja pat ja mums šeit ir tikai kuģi un turisms no integrētās jūras politika, mēs tomēr vienmēr esam arī bijuši atbildīgi par visu kopīgo jūras politiku. Protams, vīdes komitejai arī tur ir svarīgi aspekti, piemēram, piesārņojums. Es arī esmu NV komitejas biedra, bet eh, runājot par jūrām un okeāniem, nav jau runa tikai par piesārņojumu. Tur ir arī citi svarīgi aspekti. To gribēju vien es uzsvērt. Tagad par uh, Uh, jūras uh, pārvaldību, okeānu pārvaldību. Tas ir tāds instruments, ko esam izstrādājuši uh, Eiropas līmenī, kas nozīmē, ka visi, kam ir saistība ar jūru, kas tur kaut ko grib darīt, visiem ir jāvienojas un ir jāņem vērā, ko viņi tur dara, un tas nedrīkst kaitēt jūrām un okeāniem. To arī nosaka šī kopīgā jūru kārtība. Uh, Mēs par to tātad lēmām, un, protams, ka okeāna pārvaldība arī šeit ir ļoti svarīgs jautājums. Par jūru piesārņojumu jau tika runāts, šeit gribu papildinot minēt vēl vienu aspektu, ko jau mēs apspriedām. Um, ir uh, pārāk maz uh, uztveršanas iekārtu ostās. Uh, tātad nav pietiekami, ja mēs, piemēram, Baltijas jūrā nosakām zināmas robežvērtības, kas ir jāievēro, un tad, kad ir, uh, piemēram, uh, ar sēru um, pilns ūdens kuģos, ka tas vienkārši ir jāizlaiž jūrā, jo nav vienkārši, kur to likt ostās. Uh, piekrasts turismu, to Klaudija pieminēja, jā, pilnīgi skaidrs, ka tas ir arī zilās izaugsmas jautājums. Zilā izaugsmē ir jūras pīlārs Eiropas nākotnē, tur pieder uh, kuģniecība, bet arī piekrasts turisms, biotehnoloģijas un citas lietas. Un visbeidzot, konferences par okeāniem. Okay to visu droši vien zina, ka es tur ļoti aktīvi iesaistos, kā vairāki kolēģi no transporta komitejas, esmu arī jūru intergrupā. Uh, tur uh, Ulrika ir vicepriekšādātāja un arī Klaudija aktīvi tur darbojas. Un mēs uh, tagad cenšamies, uh, jo mēs tikko runājam brokstīs par to, par plastmasas piesārņojumu jūrās norganizēt, kas ir ļoti svarīgs aspekts, tas ietekmē arī transportu un tas ir saistīts ar kuģniecību. To mēs cenšamies ielūgt šeit uh, Briselē maijā. Uh, Es to gribēju šeit pateikt, jo mans birojs vāks parakstus par to, lai pēc iespējas vairāk deputātu uh, šeit pieteiktos. Tas varbūt nebija precīzi par šo jautājumu, bet to gribēju pateikt, jo tā ir tāda ideja, ko mēs aktīvi cenšamies īstenot. Vēlreiz sirsnīgs paldies, ar prieku piedalīšos arī nākamajā uh, sanāksmē runājot par kompromisiem, un es domāju, ka mūsu ziņojums labi uh, izdosies līdz ar to. Paldies! Paldies, Mēsners kundze, vienmēr uh, ir liels prieks uh, dzirdēt, ka uh, mūsu deputāti veido šādas izstādes, lai informētu cilvēkus un radītu apziņu sabiedrībā par to, kādi jautājumi ir aktuāli. Kistelor kungs, lūdzu. Well, that's good. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka 70% pasaules virsmas ir uh, ūdens, tā ir diezgan laba ideja padomāt par okeānu pārvaldību. Un uh, es tiešām ļoti pozitīvi pārsteigts esmu par uh, to darbu, kur ir paveikusi Klaudera kā referente. Uh, <laughs> work it out. Um, so I'm very... Tātad es esmu tiešām ļoti priecīgs par to, ka varēsim lielāko daļu šo kompromisu grozījumu atbalstīt. Un ir viens jautājums, kas mums ir jāatrisina. Un tur ir runa par uh, sašķirinātās dabas gāzes, jeb LNG lietošanu. Man ir liels prieks, ka kompromisos uh, varēja iekļaut šo te uh, kuģu piesārņojumu, uh, un eh, eh, klimata sekas piekrastes un eh, salu reģioniem un EMSA kompetences attiecībā uz naftas un gāzes ieguvas instalācijām jūrās un okeānos. Un tāpat kā citi referenti, es ar prieku strādāšu arī turpmāk pie šiem jautājumiem, bet tāda kā situācija ir tagad, mēs atbalstām lielāko daļu uh, vismaz tad, kad tas tiks skatīts TRAN komitejā 25. septembrī. Paldies! Merci, monsieur Kistel. Paldies, Kistlor kungs. Vandekan kungs, lūdzu. Jā, dank u vēl, eh, mevrouw de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi esmu lasījis šos dokumentus, esmu sekojis līdzi diskusijām, un tieši tāpēc vēlos izteikties. Varbūt atgādināšu, par ko mēs runājam. Mēs runājam par okeāniem. Bet, godīgi sakot, mēs runājam arī draugu vidū par tekstiem, kompromisiem un arī uh, realitāti un okeānu spēkos. Par to runāju, jo uh, uh, viesuvētra vakar iznīca, izpostīja mm, Sent Mārtenu Mm, teritorijas, un uh, uh, šī viesulvētra bija vienkārši tāds nepārvērmēs spēks. Mēs te runājam par um, varbūt pozitīvo okeāna aspektu, bet okeāna izraisa arī dabas katastrofas. Mm, par to arī nevajadzētu aizmirst. Man arī interesē, ko mēs darīsim ar jūru piesārņojumu. Uh, Ir tehnoloģijas, lai izfiltrētu plastmasu no okeāna ūdeņiem, ir dažādas iespējas, tehniski risinājumi. Protams, vislabākais būtu vienkārši izmantot mazāk plastmasas, plastikāta maisiņi, veikalos, piemēram, pat jūsu dārzeņus jūs saliekat plastmasas maisiņos. Nu, tas ir jāaptur. Eiropā mums vajadzētu parūpēties par tehnoloģiskajām iniciatīvām lai šī plastmasas eh, zupa vienu reizi uh, tiktu likvidēta. Paldies! Atgādināšu, ka uh, pa jūrām tiek arī pārvedāts uh, ļoti daudz preču. 70% no visām pasaules precēm uh, jūrām un okeāniem, mm, protams, ir šī fundamentālā ekoloģiskā funkcija, mm, bet, mm, protams, ūdeņu piesārņojums arī ir ļoti reāls apdraudējums. Tas ir skaidrs. Mūsu komiteja jāpasaka, ka okeāni kļuvuši ne tikai par tirzniecības zonu, bet svarīgu ģeopolitisku faktoru, kas mainījis nākotni. Uh, Tik tiešām jums ir taisnība, mm, līdz referenta kungs, ka jūs tieši plastmasas eh, piesārņojumu šeit uztvērat. Tik tiešām tas ir milzīgs uh, problēma faktors, bet tas uh, rada papildu jautājumus par pārvaldību, par uh, ostu pārvaldību, kā tas norisinās nacionālā un reģionālā līmenī, ko dara ostu iestādes. Tā kā plastmas, protams, ir ļoti svarīgs faktors, bet nav vienīgais, kas te jāskata. Paskatieties uz uh, kruīžu kuģiem, paskatieties uz emisijām, kas tiek uh, radītas eh, šo ceļojumu dēļ. Protams, te jārunā par turismu, bet arī paskatieties uz šo eh, kuģu degvielas patēriņu. Bet eh, paskatieties, ko šie kuģi nodara arī jūra ekoloģijai, par kuras daudzveidību mums arī jārūpējas. Es redzu Vimu Vandekampu kungu, kas vēlas izteikties. Lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Man ir komentārs par 12. kompromisa grozījumu, NV grozījums. Es eh, zinu, ka tā nav gluži mūsu kompetence, bet Es vēlos atbildēt Demes Mākera kungam, kurš eh, bija viens no līdzautoriem šim eh, kompromisam, un arī Dāla kungs par to runāja. 12. punktā eh, runa ir par dalīto atbildību starp postām un kuģu īpašniekiem, lai apkarotu Eh, piesārņojumu, atkritumu piesārņojumu. Ja mēs runājam par atkritumu savākšanu ostās, es tam piekrītu, bet eh, dalīt atbildību par kuģu radītajiem atkritumiem ar ostām, nu te gan jābūt piesardzīgiem. Mēs zinām, ka ir daudz kuģu, kas uh, atklātā jūrā nodarbojas ar dīvainām lietām. Uh, un pēc tam cenšas apsūdzēt visā ostas. Tas nav labi. Es par to esmu aprunājies ar eh, referentu. Atvainojiet, ka Trānu komitejā atkal par to runāju, bet eh, jāpaskatās, lai ostām būtu tiktu uzlikta piemērota atbildība. Lielas paldies eh, Vim Vandekampa kungam, Meisneres kundzei. Vien mēs tev uz tieši atbildēšos, esmu ANU referenta arī Envī, un vakar Envī mēs runājām par eh, šiem kompromisiem 12, to mēs vēl ne, ne, neesam analizējuši, mums eh, tam nebija laika. Eh, Baltijas jūras reģionā par to rūpējas Helkom, un tur ostas piekrīt šim panāktajam risinājumam to paplašināt uz visu Eiropu. Nu, to daudzas ostas nav vēlas, arī ESPO tur iebilst, mm, ka jāskatās, kas notiks ar atkritumu ūdeņiem un um, arī, teiksim, ar jūras ūdeņiem, kā šos ūdeņus tīrīt. Un uh, svarīgs jautājums šeit ir infrastruktūra. Varbūt var izmantot Eiropas līdzekļus, lai uzlabotu ostu infrastruktūru. Uh, Tā kā es par to zinu un es uh, sekoju līdzi diskusijām. Nu, lūk, Vim van de Kampa kungs, jums tika atbildēts vismaz daļēji. Mēsneres kundze, liels paldies! Un tagad skatos komisijas virzienā. Došu vārdu papa Konstantīnu kungam no Digimov un pēc tam Motmāru kundzei. Paldies priekšsēdātājiem! godātie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms eh, liels paldies eh, Monteiro de Agijāra eh, kundzei, mūsu referentei, par lielisko atzinumu un arī visiem komitejas kolēģiem par konstruktīviem komentāriem prieks redzēt, ka atzinuma projekts un grozījumi atbalsta kopīgo rīcību lai atrisinātu šo milzīgo problēmu. Mūsu paziņojums ir balstīts uz uh, rīcību, tā kā mums šī rīcība, šie pasākumi ir ļoti svarīgi. Uh, šis kopīgais paziņojums ir uh, īstenībā pirmā pieredze, kad um, augstā pārstāve un uh, komisija kopīgiem spēkiem uh, sagatavo tik ambiciozu dokumentu okeānu pārvaldībai, ka tas ir kaut kas jauns mums arī, un uh, parlamentā atbalsts ir ļoti svarīgs. Mums jau ir arī padomas un dalību valstu atbalsts, un vēlētos uh, iet tālāk kopām. Būtu labi Uh, kopīgi parūpēties par okeāna partnerībām un uh, rīcību mm, okeāna pārvaldībai. Un arī jūru drošību. Visi šie elementi iekļauti kopīgajā paziņojumā. Tas viss ir daļa no holistiskas pieejas. Referente uzsver, ka ka holistiskā pieeja, visaptverošā pieeja ir ļoti svarīga, lai saglabātu šo ambīciju līmeni. Un vēl viens elements, kas uh, izriet no ziņojumā un diskusijas šodien, ir šāds. Okeāniem drauda uh, spiediens un izaicinājumi, kas eh, ir sastarpēji sasaistīti. Un līdz ar to risinājumiem, ko sniedzam, arī jābūt sastarpēji sasaistītiem. Un kā norādīja referente, jāsadarbojas ar valstīm, ar nevalstiskiem eh, spēlētājiem, ar nozari, ar eh, pilsonisko sabiedrību. Nu, šī ir galvenā filozofija Tāpēc Maltā organizēsim lielu starptautisko uh, konferenci uh, 5.6. oktobrī uh, par tēmu mūsu okeāni šogad. Un uh, lielu daļu darba būsiet padarījuši jūs transporta komiteja parlamentā. Dāmas un kungi, ar šo paziņojumu vēlamies turpināt spēlēt uh, uh, svarīgāko lomu uh, okeāna racionālā pārvaldībā starptautiskajā līmenī. Mēs ceram uz parlamenta atbalstu šajā milzīgajā darbā un izaicinājumā. Paldies! Un tagad uh, eh, Lematmēr kundze lūdzu jums vārds. Ja vēlaties runāt, nē, jūs nevēlaties. Referentes kundze. Paldies priekšsādātājiem. Uzklausīju kolēģus un vēlos pateikties par jūsu atbalstu. Darbam, kas uh, noritīs līdz šodienai, es uh, atzīmēju lielus jautājumus Līdz ar to izskatot atzinuma projektu atkārtoti, mēs to visu piefiksēsim. Mēs nerunāsim vienīgi par uh, transporta infrastruktūru, bet uh, paturēsim prātā arī vidas lietas, piesārņojumu un tam līdzīgo. Lielas paldies! Paldies, referentes kundze! Uh, Jā, mēs ar lielu interesi sekosim līdzi tam, kas notiks 5. līdz 7. oktobrim Maltā šajā konferencē. Mm, es tiešām eh, ceru, ka eh, komisija izdosies eh, šis, šī iniciatīva un ka transporta komiteja komisiju atbalstīs šajā darbā. Es atgādinu, ka balsojums notiks 25. septembrī pulksten 15.05. Es saku 05, lai jums būtu laiks ierasties. Tātad 25. datumā. Turpināsim darbu. Mums ir eh, jāpieņem uh, priekšlikums, ar ko uh, vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontrolas procedūras izmantošana, pielāgo Lisabonas līguma 290. un 291. pantam, došu vārdu referentam, pēc tam AN referentiem un pēc tam komisijai. Sāksim ar Mājera kungu. Kur jūs esat? Jūs esat tepat. Labi. Paldies priekšsēdētājiem un labrīt visiem. Jā, mēs te pielāgojam dažas tiesību aktus. Uh, tiecībā uz darba procedūrām, ko izmanto Eiropas procedūra. Jūri ir atbildīgā komiteja, esam izskatījuši grozējumus, kas ir ienākuši. Pagājušajā reizē jau teicu, šis ir tehniski juridisks ziņojums, varbūt negluži caurskatāms. Mums ir 121 grozējums kopā, daudz grozējumu no GOE. Bet tas nav mūsu kompetencē. Kaut arī pēc būtības es varētu tiem piekrist, eh, ar, bet es tomēr ieteikšu balsot negatīvi. Es iesaku atbalstīt Aldi iesniegtos grozējumus, eh, tādu ir četri. Nu, tā kā teksts tiešām diezgan tehnisks, no sociālistiem neesmu saņēmis nekādu informāciju un nu, izēju no tā ka sociālisti piekritīs šim atzinumam. Nu, lūk, tik daudz par grozījumiem no manas puses un uh, prieks uh, dzirdēt komentārus. Paldies! Došu vārdu ēnu referentam. Paldies! Šajā tehniskajā ziņojumā runa ir par likumdošanas pielāgošanu, eh, dalģietu un īstenošanas eh, aktu režīmam, un, eh, godīgi sakot, es nereiķinājos ar 120 grozējumiem. Mēs EPP atbalstīsim astoņus Maira kunga grozējumus un četrus Alda grozējumus. Vingrinājums, ar ko mēs te notarbojamies, notiek arī citās komitejās. Uh, Līdz ar to eh, eh, konsekventi eh, ir mm, skatīt tās jomas, kas īpaši saistītas ar transportu nozari. Paldies gan transporta komitejai, gan referentam, kas šajā jomā ir, manuprāt, lieliski pastrādājuši. Paldies, Zīles kungs! Zīles kungs, lūdzu! Um, yes, yeah, so, sorry about that. No, it's... Atvainojiet. EKR pozīcija ir šāda. Mēs um, atbalstām um, piecus gadus ar automātisko pagarinājumu. Un, ja komisija deviņus mēnešus pirms šī laika posma beigām sagatavo attiecīgo ziņojumu, mēs um, atbalstam šo priekšlikumu, kā to ierosina referents. Paldies. Paldies Zīles kungam. Radokungs. Paldies. Šis uh, atzinuma projekts uh, saskan ar uh, mūsu secinājumiem uh, 2013. gadā, toreiz mēs diskutējām par šo tēmu, bet netika pieņemti secinājumi par tēmu. Komisija ierosina izņemt um, starptautiskos instrumentus no darbības jomas, referents tam piekrīt. Un kāpēc? tas varētu apdraudēt transporta drošību. Runājot par starptautiskiem instrumentiem, vajadzētu runāt arī par piesārņojuma risku no dažādiem kuģiem un arī uh, darba apstākļus uh, kruīzes uh, kuģos. Paldies visiem par sadarbību. Paldies! Es uh, skatos komisijas virzienā un došu vārdu nevis kundzei, bet kungam. Al Savinova Alessandro kungam. Paldies um, priekšsēdētājiem, paldies arī referentam un godātiem deputātiem par prezentācijām. Es pavisam īsi atkārtošu mūsu nostāju, ko paudām arī pagājušā reiz. Komisija neatbalsta deleģēšanas ierobežošanu uz pieciem gadiem, jo komisija uzskata, ka parlaments un uh, padomē patur savas uh, deleģēšanas pilnvaras uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka šis grozījums uh, pieprasīs papildu resursu izmantošanu un sarežģīs situāciju budžeta līmenī. Turklāt, ja jāgatavo ziņojums komisijai, um, papildu ziņojums, tas arī pieprasa papildu resursus. Runāju par konkrētiem grozījumiem, kas nav saistīti ar pilnvaru daudiešanas laika posmu. Vēlētos iziet tiem cauri, bet darīšu to īsi. 111, 113, 115 un 121. Šeit atkārtosim, ko teicām pagājušā reizē. Šī brīža procedūra kas paredzēta noteikumos, par ko runā šie grozījumi. Eh, tātad tā nav regulatīvā kontrolas procedūra, bet uh, izskatīšanas procedūra, un tas skar 2009-2002 uh, eh, regulas 5. pantu, un uh, saskaņā ar labākas li regulēšanas likumdošanas aktu uh, um, runa te būtu tikai par regulatīvo kontrolas procedūru. Līdz ar to šie notikumi būtu jāizņem no darbības jomas. Kāpēc tie parādās komisijas priekšlikumā? Tīri tehnisku iemeslu dēļ. Tas ir tāds tīri skaidrojošs elements. Un priekšlikums te vienkārši atkārto panta tekstu, kur runa ir par dažiem ar regulatīvo kontrolas procedūru saistītiem noteikumiem. Bet, eh, kā jau pieminēju, te runa ir par eh, procedūrām, kas nav regulatīvā kontrolas procedūra, tāpēc eh, tiem nav jābūt darbības jomā. Runājot par 109. grozījumu, referenta grozējums, te runa ir par jaunām pilnvaram, te runa ir par statistisko instrumentu izņemšanu no regulas 9770 ja komisija uzskata, ka mm, starptautiskie e, instrumenti un grozījumi tajos varētu apdraudēt kuģošanas drošības standartus vai šos standartus e, pazemināt. Un šai ziņā komisija jau pieņem īstenošanas aktus, lai no direktīvas izņemtu Nu, starptautiskos instrumentus. Tāpēc mums nav nepieciešams sašaurināt šeit uh, juridisko pamatojumu. Turklāt pielāgošanas uh, mērķis ir tīri tehnisks uh, un saskaņā ar labākas likumdošanas tiesību aktu nevajadzētu veidot papildu juridiskus pamatojumus, kad no tā var izvairīties. 109. grozījumā runa ir par noteikumu Uh, harmonizēšanu uh, saskaņā ar Toremolīnes uh, protokolu, mm, kurā interpretēšana ir individuālo līgumslēdzēju pušu ziņā. Komisija šeit neizmantos pamata aktus, mm, drīzāk iestājies par harmonizētu protokolu piemērošanu, lai nodrošinātu konsekventu īstenošanu Eiropas Savienībā. Tāpēc uh, īstenošanas akta pieņemšana šeit būtu relevantāka. 112. grozējums jauna pilnvara komisijai, lai no direktīvas 2059c izņemtu grozījumus, kas varētu apdraudēt drošības standartus. Bet komisija jau ir īstenošanas akts, lai no darbības jomas izņemtu visus starptautiskos instrumentus. Uh, Tādēļ nav nepieciešams šis ierobežojošs juridiskais pamatojums. Turklāt um, um, šis pielāgošanas nolūks ir tehnisks un jā, nevajadzētu, kā es jau teicu, veidot jaunus juridiskos pamatojumus, ka tas nav pilnīgi nepieciešams. Runājot par 112. grozījumu un 113. Tas uh, skar uh, direktīvu 2059. Eh, kā un, eh, godīgi sakot, 2017. gadā komisija gatavos eh, grozījumu priekšlikumu attiecībā uz visām likumdošanas procedūrām, un pirms vasaras šie priekšlikumi ir izgājuši pārbaudi, regulatīvās kontrolas pārbaudi, un komisija ar tiem atgriezīsies 18. gadā. 118. grozījums pilnvaras komisija delģēto aktu pieņemšanai, lai nodrošinātu iespējas kodu piemērošanu. Mēs uzskatām, ka šeit komisijai vajadzētu risināt šīs problēmas ar īstenošanas aktiem, nevis delģēšanas aktiem, kā tajā ir ierosināts. Pēdējais grozījums 120, kurš deleģēja komisijai jaunu pilnvaru, lai no 2959 direktīvas izņemtu grozījumus IMO kodeksam nelēmas gadījuma avāriju izmeklēšanai. Bet tas arī rada jaunu juridisko pamatojumu, un komisijai jau ir īstenošanas akts, lai izņemtu uh, Uh, grozījumus saskaņā ar 2009.18 um, uh, uh, direktīvas 9. pantu, kur runa tieši ir par nelaimes gadījumiem un avārijām jūrām. Tā kā arī šis grozījums, mūsuprāt, ir tehniski nav vajadzīgs. Paldies! Liels paldies! Ja kāds no jums saprata tikko izskanējušo, Jā, godīgi sakot, komisija mm, runāja par konkrētiem grozījumiem, bet nu, es nevienu no tiem, nevienu no tiem neesmu iepazinusies, atvainojiet. Godīgi sakot, vajadzēja mūs brīdināt, mm, ka tik konkrēti runāsiet. Es labāk, drīzāk cerēju uz globālu komisijas redzējumu. Jo es mm, jums garantēju, ja tagad straumēšana notiek un mūs klausās daži pilsoņi, nu viņi noteikti neko nebūs sapratuši. Tā ka nākamreiz eh, komisija lūdzu pastāstiet vairāk globāli par jūsu redzējumu, nevis tik konkrēti par katru grozījumu. Es saprotu, ka jūs esat eksperts un jūs to visu zināt no galvas, bet, eh, bet nu, mēs neesam visi tādi eksperti un eh, tā varbūt mēs nedaudz prastāk gribējam pieiet šim jautājumam šeit. Bet, nu, lūdzu, Mājera kungs, paldies par daudziem komentāriem. Komisijas uh, teikto es uh, papētīšu, bet tiešām pagājušajā reizē tas jau izskanēja. Nu, paskatīsimies, kas notiks balsojumā, un tad spriedīsim tālāk. Labi, Maija kungs, uh, tad atgādinu, ka 14. septembrī, līdz 14. septembrim pulksten 14. jums ir iespēja iesniegt grozījumus. Nu, godīgi sakot, tas mani nedaudz izbrīna, bet uh, tik tiešām 14. septembris līdz 2014. tā tie ir rakstīts. Turpināsim. Ar Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju. Kāpēc ne? Saka priekšsādātāji. Nē, es izlaidu vienu punktu. Jā, es, es eh, pasteidzos šeit, atvainojiet jums taisnību, atvainojiet. Tātad Meijera kunga, Mājera kunga grozījumu. Par to balsosim 25. septembrī. Un par grozījumiem es jau, es jau teicu, tā, ne, ļoti labi, ka jūs to pamanījāt. Jā, ļoti labi. Un tagad mēs skatīsim uh, priekšlikumu Eiropas parlamenta padoms lēmumam, uh, ar ko direktīvā 2010-40 groza deleģēto aktu pieņemšanas laika posmu. Eisneris kungs, jums vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šeit ir runa par šo direktīvu, kur ir runa par inteliģentiem. Uh, transporta sistēmām šī direktīva bija viena no pirmajām, eh, kas ir kā likumdošanas akta Eiropas Savienībā, kas tiešām eh, paredzēja delģēto tiesību aktu lietošanu agrāk tā nevienmēr bija. Uh, un komisija saņēma pilnvars līdz 27. augustam šogad eh, deleģētos eh, aktus pieņemt. Šis laiks tagad ir noticējis, un tagad ir runa par šī laika pagarinājumu. Vienkārši, lai pateiktu, kāpēc tas ir svarīgi, kopš stāšanās spēkā jau pieci deleģētie akti ir bijuši, kas ir pieņemti eh, par e-call, par datiem. Uh, tā, ceļu drošībai, tad par drošām uh, stāvvietām un par tiešā laika informāciju un par multimodālo uh, braucienu informācijas dienas. Tie ir visi jautājumi, kas mūsu interesēs ir, un komisija tagad pie, strādā pie šīs direktīvas novērtējumu, kas būs pieejams 2018. gadā, un tagad tika piedāvāts uh, pagarināt šīs komisijas pilnvaras uz pieciem gadiem. Jau tagad varu pateikt, ka mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams tas, cik svarīgs ir inteliģents eh, transporta sistēmas, tās ir ļoti skaidrs, un par to mēs arī tolīt runāsim, un ne tikai digitalizācija, kas eh, tālāk attīstās, un digitālo iekšējo tirgu būs aizvien vairāk eh, inteliģento transporta sistēmu, lai uzlabotu transportu un izveidot multimodālo transportu un, piemēram, automatizēto um, braukšanu un sagatavot arī sadarbīgās uh, um, inteliģentās sistēmas. Un tāpēc ir svarīgi, lai komisija arī turpmāk būtu šīs pilnvaras, arī padoma ir pār uh, par to, lai atbalstītu komisijas priekšlikumu pieņemšanu. Padome tikai parāds pirmajā pantā uh, groziem attiecībā uz labāku likumdošanu un aicina komisiju savā darba programmā attiecīgi vienmēr atsaukties uz konkrētajām specifikācijām un uh, aktualizēt darba programmu. To mēs arī atbalstām no parlamentu puses, un tāpēc mēs arī attiecīgi savu pozīciju ieņemam attiecīgā grozījumā, tātad prasāt, prasām to pašu, ko padome. Tātad šis um, grozījums varētu tikt pieņemts pirmajā lasījumā, un ja tas tā būs, tad bez trialogu sarunām tas viss varēs tikt ļoti ātri pieņemts, un tas, es domāju, būtu visu interesēs. Paldies! Merci beaucoup. Liels paldies, Mēsners kundze. Tagad dodu vārdu Koha kungam. Lūdzu, jums vārds. Jā, pirmkārt jau paldies referentē Gezīnai Maisnerei, kur tiešām ir paveikusi lielisku darbu. Šis ziņojums izklausās tehniski, bet tam ir milzīga nozīme, jo īpaši digitalizācijas laikmetā. Tas attiecas arī uz transporta sektoru. Šajā tehniskajā ziņojumā slēpjas eh, tādas aplikācijas, kas var glābt cilvēku dzīvības, multimodālie eh, ceļojumi tiks atviegloti un neaizmirsīsim arī autonomo braukšanu, tas jau tika minēts, tas ir stipri atkarīgs no interneta transporta sistēmu izmantošanas. Šī attīstība ir ļoti nozīmīga, runājot par uh, transporta sektoru efektivizēšanu un padarīt to ilgspējīgāku. Uh, Un tāpēc mums ir šīs pilnvaras, eh, lai varētu pieņemt daudzētos tiesību aktu, tiesību aktu, jo īpaši, eh, ja, lai varētu jaunas specifikācijas pieņemt, tas ir jāpagarina. Es atbalstu šos tehniskos grozījumus, kurus eh, referente saskaņot ar padoma ir iesniegusi, un es tos atbalstu, un tāpēc neredzu nekādu nepieciešamību mums arī vēl iesniegt kaut kāds grozījumus. Paldies, Gezīne! Paldies, Kolka kungs, Zils kungs, jums tagad vārds. Yes, thank you. Paldies, eh, priekšsēdētā kundze. Vispirms eh, es vēlētos pateikties Gazīnē par sagatavoto ziņojumu, un, kā jau šeit izskanēja, mēs atbalstam ideju, ko jau eh, pieminēja Gazīnas kundze, ka vajadzētu atbalstīt komisijas priekšlikumu. Kā es teicu, mēs piekrītam šim viedoklim un eh, mēs uzskatām, ka eh, komisijai vajadzētu dot pilnvars to visu pagarināt par pieciem gadiem. Vēlētos uzsvērt, ka eh, nākotnes tehnoloģijas, piemēram, transporta nozars, digitalizācija un inteliģentās transporta sistēmas iespējams prasa niansētāku izvērtējumu. Arī starpinstitucionālais nolīgums par labāku likumdošanu, ceram, ka arī tas tiks ņemts vērā, un es ceru, ka eh, komisija savu darba programmu pielāgos arī jaunākajām tehnoloģiskajām attīstībām un ņems to vēl vērā. Paldies eh, Zīles kungam, Demontes kundze lūdzu nākamā. Cienīt jūs un lūdāt. Paldies, prieksēdētājs kundze. Tātad runājot par šo vispārējo priekšlikumu, piekrītu vispārējai nostājai, vispārējai idejai, un tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka juridiskajam risinājumam ir jābūt ilgtspējīgam. Protams, piekrīt, ka mums ir jāpiedāvā jauni risinājumi, vismaz tāda risinājuma, kas ir uh, vienoti, homogēni, stabili, bet eh, mums ir jāpiedāvā arī eh, drošība. Labi, izskatās, ka parlaments neiebildīs komisijas priekšlikumam, un tomēr galvenais uzsvars jau ir tāds, ka ir jāpārskata direktīvā e, ierakstītie daļģētu aktu pieņemšanas laika posmi. Uh, Tātad, jā, par deleģētajiem aktiem it kā esam vienojušies, un tomēr parlamentam, domāju, vajadzētu eh, nodrošināt tādu vai citādu veidu uzraudzību, ņemot vērā šā jautājuma īpašo rakursu, un kā jau šeit izskanēja, ņemot vērā arī to, ka tehnoloģijas attīstās tik straujā tempā. Uh, Vai, ja tehnoloģijas attīstās, eh, mums būs iespēja kaut ko pateikt, tas ir svarīgi. Paldies, eh, Demotas kundze, un tagad dod vārdu komisijai. Lūdzu. Cidons. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundzei, paldies parlamentam par komisijai izrādīto atbalstu. Paldies, protams, Maismers kundzei. Bet eh, pirmo reizi Mums ir divi darba kārtības punkti par ETS, tātad deleģēto aktu pieņemšanas laika posms un stratēģija. Un tas skaidri parāda, ka e, ne tikai komisija vēlas izmantot ETS visā Eiropā, bet tas e, arī skaidri parāda, ka parlaments atbalsta komisiju. Mēsners kundze jau teica, ka viņi piekrīt padomas nostājai, un no parlamenta puses mēs jūtām eh, lielu interesi pārbaudīt, tātad ne tikai kontrolēt, bet eh, uzraudzīt. To jau Demontas kundze teica. Tātad eh, mēs, kad vien vēlaties, esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un, kā jūs zināt, komisija ir gatava pieņemt konkrētos eh, pasākumus, izstrādāt rīkus. Tātad eh, transporta komisiju gaidām mūsu sanāksmēs, un kad vien vēlaties, esam gatavi piedalīties arī jūsu sēdēs. Jo, lai, ETS vis, lai ITS visā Eiropā labi darbotos, mums ir nepieciešama partnerība. Ja mums neizdosies pietiekami sadarboties ar nozari, ar dalību valstīm, ar visām iesaistītajām pusēm, ar iedzīvotājiem, tad eh, mums nekas neizdosies. Esam gatavi pārskatīt direktīvā ierakstīto un iespējams, ka būs nepieciešama pat daudz drastiskāk grozējumi, bet esam gatavi sadarboties ar jums. Tas arī tas, ko vēlējos pateikt. Paldies! Paldies, eh, Meisners kundze, nākamā lūdzu. Jā, fien. Jā, paldies. Eh, man ir liels prieks, ka šeit ir tāda vienotība. Visi zina, ka tas ir pareizs lēmums pagarināt eh, šīs pilnvaras komisijai. Visi zina, cik svarīgs ir individuālās transporta sistēmas. Paldies, Izabela Demonte, ka tu norādīji vēlreiz uz to, ka pat ja mums nav bijusi slikta pieredze pēdējā laikā ar komisiju, šajos piecos gadījumos tieši uh, laba pieredze bija. Paldies tomēr, ka tu norādīji, ka mūs vienmēr ir jāinformē. Paldies arī komisijai par to to, ka viņi ir atvērti to darīt, un ja mēs tā turpināsim strādāt, tad uh, uh komitejas sadarbība ar komisiju būs uh, lieliska un uh, tad digitālā nākotne būs labās rokās. Un ja mēs nākotnē tik labi varēsim vēl sadarboties, tas ir ļoti pozitīvi. Un paldies vēlreiz visiem ēnu referentiem par lielo vienotību šajā jautājumā. Merci beaucoup. Paldies, eh, Meisners kundzei. Tātad vēlētos eh, atkārtot, ka 14. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš pulkstens divos pēcpusdienā. Tātad 14. septembris 2014. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas, kurš ir Eiropas sadarbību intelektisko transportu sistēmu stratēģija. Ir paredzēta viedokļu apmaiņa, gan ar komisijas pārstāvjiem, gan arī ar deputātiem, un deprēkums dod vārdu jums desmit minūtes, ja vēlaties lai jūs mūs iepazīstinātu ar sadarbību intelektisko transporta sistēmu stratēģiju. Un tad došu vārdu arī ēna referentiem. Jā, man šķita, ka tas notiks citā secībā, bet eh, te nav nekādu problēmu. Varam arī turpināt. Thank you. Vous allez nous présenter pendant 10 minutes. Jūs eh, desmit minūtes varēsiet sniegt prezentāciju, pēc tam referentos dos jums jautājumus, jā, par to esmu pārliecināta. Ja mēs esam sagatavojuši prezentāciju, varbūt varētu to eh, parādīt uz ekrānu, lai es varētu sākt prezentāciju. And maybe what I want to say is that in the few slides we have Vēlējos pateikt, ka mūsu sagatavotajās Bet mēs redzam tagad ēpasta uh, programmu, tas ir noteikti ļoti privāti, kas tad ir rakstīts, bet varbūt mēs drīzāk varētu prezentāciju redzēt. Jā, tā jau labāk. Super. So, what I wanted to say is that in... Vēlējos pateikt, ka eh, tā vietā, lai atkārtotu šīs transporta sistēmas stratēģijas jau izskanējušos punktus, un, lai atbildētu varbūt uz jautājumiem, es varbūt pakavēšos nedaudz eh, pie satura. Paskaidrojot, kāpēc komisija ir izstrādājusi uz stratēģiju, kāda ir mērķi un ko vēlamies sasniegt. Uh, ir varbūt jāuzsver vairāki punkti. Tā tad labajā pusītē ir sarakstīti mērķi, ko mēs vēlamies panākt ar Eiropas transporta stratēģiju. Uh, Šo mērķu ir daudz, un galvenokārt runa iet par ceļu drošību, bet eh, runa iet arī par ilgtspējīgu transporta iedibināšanu un turpināšanu, par emisiju sadarbošanu, par eh, sastrēgumu mazināšanu vai pat izskaušanu. Un eh, mēs vēlamies, lai transports būtu godīga vide, un vēlamies arī radīt godīgu konkurenci transporta nozarē. Tā tad kreisajā pusē ir tā kā trīs kritēriji. Iepriekšējās diskusijās Koha kungs pieminēja, ka ITS ir tik ļoti svarīgi momenti, ka e, komisija automātisku automobīļu izstrādē vēlas redzēt ātrāku virzību uz priekšu. Uh, intelektiskie transporta līdzekļi, savstarpēji saistīti eh, transporta līdzekļi un arī um, autopilota mašīnas. Jo vairāk mēs strādājam pie šiem jautājumiem, jo vairāk saprotam, ka mums ir nepieciešama konverģence starp šiem dažādajiem punktiem. Un to mēs runājam par korporatīvo savienoto automātisko mobilitāti. Un eh, šādā ietvarā mēs izstrādājam ITS Tātad tas būtu tā kā pamats. Un ko tad Eiropa ir darījusi līdz šim? Šobrīd mēs vēl nerunājam par likumdošanas aktiem, kas būtu pieņemti. Mums e, ir vēl daudz jādara, lai nonāktu līdz likumam. Pagaidām mēs tikai apklaušinām iesaistītās puses. Un pirms pāris mēnešiem mēs jūs e, iepazīstinājām ar CTS platformu esam eh, izstrādājuši veselu virkni eh, politikas ideju un vēlamies arī rast finansējumu Eiropas Savienības budžetā, kā to visu finansēt. Ir eh, dažādas iniciatīvas dažādām politikas, dažādiem politikas aspektiem, bet, kā jau teicu, tam nepieciešams finansējums. Vispirms vēlētos atgādināt varbūt pašu svarīgāko Of... Tātad komisārs e, šī darba sākumā prasa, kāds tad ir galamērķis, kurp mums ir jānonāk. Un tas arī ir ļoti svarīgs e, jautājums, jo, protams, mēs e, šajā ceļā varam daudz ko panākt, bet šis ceļš ir tikai ar tādām ceļa zīmēm, jo neviens jau nevar redzēt nākotnē. To nevar neviens. Un atkal eh, jau, jau raugoties no 17. līdz 19. gadam pirmajā kolonnā ir tā kā ideju iegūšana, apklausīšana, iesaistīto pušu iesaistīšana, vienkārši saprast, kur šobrīd atrodas Eiropas intelektisko transportu sistēmu ideja. Jāsaka, ka nozara ļoti daudz un smagi strādā un ļoti veiksmīgi strādā pie automātiskajiem transporta līdzekļiem, un tātad tehnoloģijas jau tādas ir. Tātad digitālās tehnoloģijas un Wi-Fi tehnoloģijas. Un, kad mums būs pilnīgi automatizēts transporta līdzeklis, tas ir tā kā ceļa garā, galā. Un e, mēs vēlētos nodrošināt, ka šis pilnīgi automatizētais transporta līdzeklis strādātu adekvāti. Un atcerieties, pirmajā slīdītē es pieminēju transporta politikas vispārējos mērķus, un starp šiem mērķiem un šo ceļu ir jābūt saiknēji. Iespējams, ka šeit būs nepieciešams e, tādas variācijas, e, bet e, mums ir jādara daudz vairāk nekā tikai jānosaka status quo, kas tad notiek uz ceļiem. Vēlējos pateikt, ka tā nav tikai un vienīgi komisijas vīzija, vienkārši mums ir jāsaprot, kas tad notiek. Next one, the next one. Yes. Nākamā slīdīta. Vēlējos paskaidrot, ko mēs šobrīd darām. Uh, Un kopš esam pieņēmuši SITS stratēģiju, daudz kas jau ir panākts. 14. gadā mēs e, iedibinājām iesaistīto pušu ideju apkopošanas platformu, jo kaut arī mēs esam komisija, mēs nezinām visu, kas notiek, un mums ir nepieciešams arī citu ieguldījums. Tāpēc e, mēs mēģinājām gan tīri fiziski pie galda nosēdināt visas iesaistītās puses, tajā skaitā dalību valstis, tajā skaitā arī pat dažādas piegādes un attīstības ķēdes, citu starpā pie galda sēdēja arī telekomunikāciju nozars pārstāvi. Un tad mēs sagatavojām šo sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju. Mēs to pieņēmām, un paralēli notika darbs pie ET ETS. Un e, šie projekti, kuros iesaistījās ļoti daudz dalību valstis, e, daudz vairāk nekā šī te ITS stratēģija. Un e, tas mums ļāva izstrādāt tehnisko specifikāciju. Piemēram, brīdī, kad Meisners kundzes ziņojums taps parlamentā pieņemts un to būs parakstījis eh, parlaments un padome, tad mums būs jāizstrādā Eiropas eh, ietvars. Tagad mēs runājam jau par 19. gadu. Un eh, par likumdošanas pieņemšanu. Ļoti daudzi nozars pārstāvi vēlas zināt, kāda tad būs šī ietvara būtība. Tātad mēs vēlamies eh, uzklausīt nozarē strādājošos un iesaistītās puses, un tas arī ir komisijas eh, galvenā ideja. Detaļās pie katra slaida nepaskatīšos, nepakavēšos, es vienkārši vēlējos pateikt, ka e, eh, DG Move jau nestrādā un ne darbojas kā vientuļā sala. Mums ir ļoti daudz sadarbības eh, partneru arī no DG Connect. Mums ir cieši dilekt, di, dialogs, eh, sadarbojamies arī ar telekomunikāciju pārstāvjiem, un eh, mēs vēlamies tiešām uzklausīt visus, un ne tikai uzklausīt, arī dzirdēt viņu idejas. Uh, Tajā skaitā arī dalību valstis, bet, protams, dalību valsts ir gatavas strādāt daudz ciešāk, un dalību valstis ir eh, gatavas eh, izstrādāt tādus plašus projektus. No otras puses sadarbojamies arī ar DJ Grow, un DJ Grow no savas puses ir izstrādājuši sava veida ceļa karti, kurā tiek izskatīta no viņu rakursa šī e, automobīļu automizācija. Un e, oktobrī viņi sagatavos savu gala secinājumu kopumu. Tātad e, darbs notiek dažādās frontēs, un vienlaicīgi dalību valsts pagājušajā gadā, pagājušā gada aprīlī neformālajā padomē pieņēma tā saucamo Amsterdams deklarāciju, kurā Eiropa ir politiskā līmenī apņēmusies strādāt daudz vairāk šajā jomā. Un regulāri notiek sanāksmes starp eh, ministriju pārstāvjiem no dažādām dalību valstīm, pat starp ministriem, lai e, sīkāk diskutētu par to, kas ir panākts, ko tālāk darīt un ko Eiropai vajadzētu darīt no savas puses. Nākamais. Nu, šeit ir grūti redzēt šajā slīdītē, tomēr šeit ir atspoguļots Eiropas Savienības lielie pārobežu projekti. Tiešām detaļās šeit nepakavēšos ne, no, ne pie viena, bet kā jūs redzat, es vēlējos. Uh, vienkārši parādīt, cik daudz šobrīd projektu tiek eh, īstenot un finansēt kopš 16. gada. Kopš 16. gada mēs strādājam pie šiem projektiem. Protams, Eiropai šai nozarē ir atvēlēts budžets, ir ļoti daudz, bet Eiropa jau nav vienīgā, kas strādā pie šiem projektiem. Ļoti daudz savas artavas šeit dod dalību valstis un arī transporta nozara. Jāsaka, e, šie jautājumi ir ļoti aktuāli Eiropai, un darbs notiek ārkārtīgi daudz. Šeit arī beigšu. Esmu pārliecināts, ka jautājumu no deputāta puses būs daudz. Esmu gatavs tiem atbildēt. Paldies! Merci. Paldies! Mūsu Referents, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie komitejas deputāti, šis ir tiešām uh, ļoti interesants uh, jautājums. Beidzot, mēs runājam par tādu patiesu Eiropas stratēģiju šādā jautājumā, pirm, kurā pirms uh, dažām desmitgadēm, kad es piedzimu, tad. Uh, šādus jautājumus uh, skatīja tikai uh, zinātniskajā fantastikā. Tas viss bija tikai grāmatās un filmās, bet šis jautājums vairs nav nekāds uh, sapņu jautājums, tā nav fikcija, tā ir patiesa Eiropas stratēģija un tā ir realitāte. Uh, un uh, mūsu bērni dzīvos uh, šādā pasaulē, uh, Uh, kurā īstenosies šī stratēģija. Un es nebo, nedomāju, ka mums būtu jāgatavojas uh, uz 2040. gadu uh, runāt par pilnu automatizāciju. Es domāju, ka attīstība būs daudz straujāka. Bet daudz, kas jau notiek, ir progress iestāžu sadarbībā. Un tagad mēs sāksim diskutēt par komisijas paziņojumu. Uh, kas eh, līdz eh, rudenim arī eh, nozīmē, ka mums būs jāsastāda tranzinojums. Jau desmit gadus parlaments un komisija strādā pie šī jautājuma par inteligentajām automašīnām, par e-call sistēmu, e-zvanu sistēmu, un Eiropa ir svarīgs virzītājs spēks šajā procesā. Transporta sektorā ir jāņem vērā drošība, efektivitāte un ilgtspējība. Tie ir trīs svarīgi aspekti. Tiem būtu jābūt galvenajiem virzītājspēkiem. Visi ir viensprāts, ka digitalās tehnoloģijas ir uh, svarīgākais virzītājspēks visā šajā procesā. Digitālo tehnoloģiju nozīme ir tiešām būtiska un uh, tās var nodot datus starp dalībniekiem, starp pusēm eh, satiksmē, dalī, eh, satiksmes dalībniekiem, un tādējādi mēs varam labāk, efektīvāk izmantot uh, resursus, varam samazināt negadījumu skaitu, un uh, ir iespējams radīt arī multimodālu sistēmu, kas uh, var uh, Uh, izveidot transporta ķēdes no uh, durvīm līdz durvīm. Tātad šis ir tiešām ļoti uh, interesants jautājums un jādomā arī par tādiem jautājumiem kā um, siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana. Um, te arī ir iespējami ieguvumi. Lūdzu, izlasiet komisijas paziņojumu, jo uh, tas jums sniegs tiešām ļoti uh, detalizētu pārskatu par visiem šiem ieguvumiem. Es gribu pateikties eh, maniem kolēģiem, kas konsultējās apmēram tri, ar 30 organizācijām un uzņēmumiem no eh, automaz, automobīļu un arī eh, telekomunikāciju vīdes. Mēs tikāmies arī ar komisijas ekspertiem. Arī dalībvalstu līmenī mēs konsultējāmies ar Ungārijas un citiem ekspertiem. Ir bijis pilnīgs tāds kā sprādziens. Pēdējos gados ir uh, tik daudz programmu, dalībnieku, uh, digitalizācija aktīvi notiek Eiropas nozerēs, un tas noved pie tā, ka mums ir automatizētais transports, un tas ir kļuvis par centrālu jautājumu šodien. Esmu ļoti pateicīgs arī kolēģiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, piemēram, Ismēlam Ertugam grib pateikties, kurš organizēja piekto automatizētās uh, pārvietošanās platformu. Uh, un arī kolēģiem pārvecam, kas eh, strādāja pie eh, automatizācijas eh, jūras transportā. Es kā referents gribētu uzdot vairākus jautājumus komisijai. Varbūt jūs nevarēsiet atbildēt uzreiz, bet varbūt, ka vēlāk es varētu tad saņemt uh, atbildes un jūs varētu izsnāt šos jautājumus turpmākajos mēnešos. Uh, šis te ambiciozais uh, laika grafiks ir ļoti skaidrs. Um, 2018. gads tātad šīs te smagās automašīnas braucošās viena aiz otras. Šis konvojs un Nīderlandē jau tiek izmantot šī praksa, ka um, automašīnas brauc konvojā, un citās valstīs uh, ir arī platjoslas uh, interneta pieejas problēmas, līdz ar to nevar šādas sistēmas ieviest. Un uh, man ir uh, jāapskatās vēlreiz, kas bija dokumentā rakstīts. Šis paziņojums ir par jaunajām automašīnām, bet ko tad darīt ar tām automašīnām, kas jau tiek lietotas? Kā mēs varētu uh, ieviest automatizāciju uh, šīm automašīnām? Kā tad ir ar uh, uh luksaforiem un ar ceļa zīmēm? Mēs šeit runājam par milzīgām investīcijām. Ja mēs uh, nesagatavosimies laicīgi, tad. Uh, šī infrastruktūra neļaus mums ieviest jaunās tehnoloģijas. Un tie ir tādi ļoti būtiski jautājumi. Eh, ražotāji, telekomunikāciju uzņēmumi eh, vai automatizētās braukšanas eh, jautā, uzņēmumi teiks, infrastruktūra nav no mūsu ziņā. Tas ir jānodrošina uh, ar publiskiem līdzekļiem. Tātad mums ir jābūt gataviem. Savienojamība ir ļoti svarīgs jautājums, kā tad uh, satiksmes dalībnieki var apmainīties ar informāciju, kā struktūrēti var šo informāciju nodot, un tad uh, jārunā arī par datu aizsardzību un privātuma aizsardzību. Tā ir jānodrošina, un mums vajadzētu īstenot iniciatīvas, uh, kas ir apspriestas jau ar komisāru Gabrielu kā nodrošināt uh, datu aizsardzību. Tātad kādas frekvences uh, un joslas mēs varam uh, izmantot, lai nolē, novērstu interferences. Uh, starp frekvencēm. Uh, izskatās, ka uzņēmumi ir uh, vienojušies par tādu kā hibrīdu tehnoloģiju un par to gribētu uzzināt detalizētāk, jo tas tagad sāk īstenoties. Manuprāt, mums ir vajadzīgs vairāk informācijas, uh, arī jāinformē sabiedrība, pilsoņi, ir jāorganizē pasākumi, lai informētu sabiedrību. Ir vairākas paralēlas programmas un kā komisija plāno īstenot informācijas kampaņu pilsoņiem, es gribētu piedāvāt mūsu priekšsēdētājai, lai Eiropas parlaments um, uh, atvēlētu zinām laiku un līdzekļus, lai informētu pilsoņus, mums vajadzētu padarīt mūsu darbu redzamu un Eiropas pilsoņiem arī vajadzētu sākt domāt par nākotni, par to, kā viņi varētu arī varbūt iesaistīties šajos procesos. Uh, Kā komisija gatavojas um, risināt digitālo plaisu sabiedrībā? Kā vēlaties, uh, gatavoties sasniegt tādus iedzīvotājus un teritorijas, kas ir attālināti no viss šī procesa? Un visbeidzot, uh, digitalizācijas attīstībā mums vajadzētu arī uzlabot mūsu aizsardzību pret kiberuzbrukumiem. Mums vajadzētu vienotu certifikācijas politiku, iesaistot visas dalībvalstis. Godātie komitejas deputāti un uh, godātie komisijas pārstāvi, liels paldies par jūsu darbu. Jau desmit gadus mēs par šiem jautājumiem diskutējam, zinām, progresu esam panākuši, bet es domāju, ka Mūsu konkurenti arī nesēž roksklēpī salikuši. ASV, eh, Ķīnā ir eh, milzīgas tehnoloģiskas izmaiņas, to pat varētu nosaukt par tādu kā tehnoloģisko revolūciju. Tā šobrīd notiek, un mēs esam nedaudz lēnāki lēmumu pieņemšanā. Mums ir jābūt gataviem šim izaicinājumam, eh, jābūt gataviem aizsargāt Eiropas autoražotājus un kalpot Eiropas pilsoņu vajadzībām. Vēlreiz paldies, un es gribētu uh, uh, lūgt jūsu ieguldījumu, lai pabeigtu šo ziņojumu. Paldies! Lielas paldies, referenta kungs. Tagad uzreiz došu vārdu Vimam Bandekampam. Lūdzu. Frau de voorzitter, dank u zeer. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies jums. Man ir liels gods, ka varu pārstāvēt uh, savu kolēģi, kura šobrīd eh, ar Eiropas eh, Tautas partijas prezidiju ir Tallinā, viņa ir tur pārstāvēta, viņa ir prom, un tāpēc man ir paveicies, ka var viņu runāt viņas vārdā. Vispirms gribētu pateikties komisijai par eh, viņu ļoti entuziastisko pieeju uh, Es zinu, ka jūs un jūsu komanda ar eh, tiešām lielu entuziasmu strādājat pie šī konkrētā jautājuma. Dažkārt komisija varbūt rīkojas lēni, bet ir tiešām iedvesmojoši redzēt to, kas šeit notiek. Man patiesībā ir virkne jautājumu, kas arī sasaucas ar to, ko teica vīdspriekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka varam runāt par trešo vai ceturto uh, rūpniecības revolūciju, kur šobrīd notiek. Par to nav nekādu šaubu, bet vai pilsoņi to apzinās? Mēs par to neko daudz nedzirdam. Šķiet, ka uh, eksperti te visu kontrolē. Bet vai pilsoņi zin, ko mēs darām, uh, kas notiek? par šo jautājumu, manuprāt, nekādas īpašas reklāmas nav, nekas netiek uh, stāstīts. Tātad šis jautājums, kur mēs atrodamies, eh, varbūt eh, virzāmies par lēnu. Ķīna nav demokrātiska valsts, tur viss tiek vienkārši izlemts. Um, eh, Silīcija ielēja, nu jā, tur zinām, demokrātija ir, um, bet uh, tur atkal uzņēmumi un nauda visu izlēmja. Un mēs, priekšsēdētāji, mums ir 28 dalībvalstis, mums ir. Uh, seši ģenerāldirektorāti šeit uh, iesaistīti, un man šķiet, ka konsultācijas starp ģenerāldirektorātiem uh, varbūt uh, ir tāds trūkums Eiropas Savienībā, vai mēs tiešām neesam pārāk lēni. To vienkārši gribēju uzdot kā tādu atvērtu jautājumu. Kopš 2012. gada Eiropā mums ir pieņemti diezgan strikti privātuma noteikumi. Mans jautājums šeit ir, kā ar to visu strādāt, vai mēs varam šo projektu uh, īstenot ar spēkā esošajiem privātumu noteikumiem. Mums vienmēr ir jāpanāk šis līdzsvars starp attīstību un aizsardzību, bet es gribētu arī dzirdēt atbildes uz uh, konkrētiem jautājumiem. Tā ir, ka Amsterdams paziņojums uh, bija interesants. Uh, 2016. gada pavasarī es arī tur biju klāt. Uh, Vai tas kaut ko ietekmē, vai dalībvalstis ir gatavas pāri robežai apmainīties ar pieredzi un veidot kopīgus projektus? Un vēl priekšādātājs kundze, vai Volvo var sazināties ar Mercedesu? Es viņiem pajautāšu. Jā, un ja Volvo brauc ātri, vai arī Mercedes var tikpat ātri braukt. Nu, es nezinu, varbūt, ka uh, katrs strādā pie savas sistēmas tādā noslēgtā vidē, bet ir jādomā par to, vai Volvo varēs sazināties ar Mercedes automašīnām. Mēs ar Ertogu kungu, un es domāju, ka jūs arī, uh, mums visiem vajadzētu doties novembrī uz uh, Silīci ielēju. Uh, būtu labi, ja komisija varētu arī ieteikt mums tādus eh, eh, kritiskus jautājumus, ko tur varētu uzdot, un tad mēs varētu tādu kā spiegošanu, rūpniecisko spiegošanu varbūt īstenot eh, tā papildus šai vizītei. Man arī ir savs jājam zirdziņš, kā tad ir ar divriteņiem un CITS, tā izskatās ir diezgan bīstama kombinācija. Uh, Jā, nu dažkārt var um, domāt par automašīnām un um, likt mieru motocikliem, bet nu labi. Um, daudzgad finanšu schēma, jaunā daudzgad finanšu schēma, par to visa Eiropa runā. Vai komisija, un tie ir jautājumi, kurus es uh, uzdošu pēc brīža arī ģenerāldirektoram, vai uh, komisija un DigiMove uh, ir pietiekami spēcīgi, lai nodrošinātu, ka šāda veida projekti saņems vairāk naudas. Es izsakos tieši, ļoti tieši, vai te būs vairāk naudas. Paldies, Vimvandekamp kungs, es uh, gribu visiem apliecināt, ka nē, mums nebūs novembrī nekādas piegošanas misija. Mēs esam novērotāji, mēs gribam vienkārši redzēt, kas citur notiek. Nu, tas vismaz ir pateikts, tagad došu vārdu uh, Um, nē, es atvainojos. Vispirms eh, Zīles kungs. Paldies priekšsādātājiem. Dažas piezīmes mūsu ēnu referentu vārdā. Matīs Van Miltenburga vārdā. Viņam bija jānodarbojas citām svarīgām lietām. Viņš atvainojas, ka nevarēja būt šeit, bet jūs viņu pazīstat. Viņš tiešām ir um, uh, kaismīgs eh, eksperts pie šī dosie, viņš arī eh, MCO ir eh, referents, AN referents pie šī jautājuma. Tātad Matīs van Miltenburgs vēlas, lai transporta sistēmas kļūtu efektīvākas, ilgtspējīgākas, sasaistītākas. Līdz ar to SITS risinājumi tiešām nepieciešami mūsu transporta līdzekļos. Bet tikpat skaidrs ir arī uh, ka nepieciešams eh, skaidrs regulatīvs ietvars, lai to panāktu. Runājot par um, stratēģiju pie sadarbīgiem satīklotiem automatizētiem transporta līdzekļiem, viņš uh, rekomendē pēc iespējas ātrāk uh, sākt ieviest uh, SITS risinājumus. Mūsu um, Alda Anu referentam ir uh, Um, bažas par uh, privātumu saglabāšanu un nu, personu datu aizsardzību, un vajadzētu skatīties, kā šo datu aizsardzības režīmu varēs uh, piemērot. Turklāt uh, nevajadzētu mm, ražotājiem paust specifisko tehnisko saturu par pārdotājiem, transportlīdzekļiem, turklāt um, Mums ir SITS pilotu uh, projekti, kam būtu jāpiešķir papildu finansējums no komisijas puses. Uh, Matais vēlas sadarboties ar citiem kolēģiem un turpināt strādāt. Un no manis arī viena piezīme. Es redzu, ka nav īsti skaidrības uh, par silīcija ielējas misiju šeit, par šo spiegošanu. Daži runā, citi proti jūs, teiksim, teicāt, ka runa ir par novērošanu. Nu, te dažādas iespējas paveras, un par to var diskutēt, bet, nu, te ir arī izdevība. Un mums jāuzņemas līdera loma šeit, un arī komerciāli tas jāskata. Uh, Es ne, neesmu pamanījis tādu entuziasmu komisijai pagaidām, bet būtu labi saņemt reālu analīzi par to, kur atrodamies mēs un uh, mūsu uh, konkurenti. Mm, tie konkurenti, kam līdzīgs ietvars aptuveni regulatīvais, tātad, kur spēles noteikumi tiešām ir salīdzināmi, un kā viņi risina uh, pamat problēmas šajā jomā. Un nu, es tagad nevēlos ne, neko, ne kaut ko atšķēdīt, ne, kaut, ne mazināt standartus, bet um, uh, Iespējams, šādi mēs varēsim atrisināt uh, tos deficītus, kas mums ir, un tad uh, uzņemties šo līdera lomu. Jo šobrīd man ir bāžas, jā, mēs esam ļoti labi mm, dažādās jomās, atsevišķās jomās, bet uh, vajadzētu papētīt politisko ainavu un uh, tiešām atlasīt tos punktus, pie kuriem jāstrādā, lai būtu par līderiem. Paldies jums! Programmu San Francisco mēs gatavojam. Sāksim gatavot sākot ar nākamo sanāksmi. Koordinatori ar to nodarbosies. Varbūt jūs gatavojat spiegošanas misiju, bet nu mums pagaidām nav paredzēts ne Džeimsa Bonda misija, ne Catwoman uzdevums. Te mēs vienkārši likumdevēji mēs esam, nevis supervaroņi. Bet es redzu, ka jūs saista šis temats labi. Uh, Turpināsim Zīles kungs. Jā, paldies. Es arī uh, vēlos uh, sākt ar Kosma Zlotovska komentāriem, kurš uh, pārstāvē KR un ir ANU referents, bet šodien nevarēja ierasties. Paldies komisijai par sagatavoto stratēģiju. Tas ir labs progress, nāk ļoti savlaicīgi šis priekšlikums. Zlotovska kungs Vēlos, lai tiktu ņemti vērā šādi aspekti. Potenciālais risks eh, privātiem datiem un to nodošanai tālāk, eh, frekvenču joslu izmantošana autonomiem transporta līdzekļiem, izmantotā infrastruktūra. Nākamais punkts ir finansiālais atbalsts eh, uzņēmumiem, īpaši MVU un startupiem. Uh, kas nodarbojas ar šo infrastruktūru, un tad ir arī izaicinājumi korporatīvai ITS tehnoloģijai, kas jau tika pieminēti. No manas puses arī daži komentāri. Šī ir interesanta stratēģija ar nolūku um, samazināt iekšējā tirgus fragmentāciju. Apsveicams mērķis, un es ITS sistēmas te var palīdzēt, bet uh, te tikpat labi var izveidot barjeras eh, transporta nozarē, jo likumdošana tiek veidota politisku apsvērumu dēļ, un tas var būt bīstami. Ja tiek uh, ieviesti ITS eh, projekti, kas nav pilnībā pārdomāti, attīstīti. Ja mēs uh, veiksim šīs investīcijas un rezultātā uh, saņemsim produktu, kas sagrozīs situāciju iekšējā tirgu, tad vajadzētu ļoti atbildīgi tam pieiet, vajadzētu sadarboties ar nozari transporta sektoram. Citādi mēs uh, rezultātā varētu būt zaudētāji un zaudēt arī šiem konkurentiem, kas uh, te tika pieminēti. Uh, Nu, Vims van de Kamps teica, ka droši vien nedemokrātiskajām valstīm ir daudz vieglāk attīstīt šīs tehnoloģijas. Lūk, Ķīna tika pieminēta, Silīcija ielē, SV, um, bet uh, neviens nepieminēja Krieviju pagaidām. Viņiem, teiksim, ārkārtīgi labi speciālisti kiberdrošības jomā. Tas arī varētu būt interesanti, ja mēs runājam par korporatīvajām tehnoloģijām šajā jomā. Nu, protams, mēs tagad negatavosim risinājumus, lai mazinātu demokrātiju Eiropā, bet uh, mēs uh, tomēr uh, varētu izmantot to, kas mums ir uz rokām, lai sagatavotu labākas SITS sistēmas. Tas nu gan. Mēs redzam jaunus transportlīdzekļus, kas top Eiropas Savienībām, jo notiek laba sadarbība starp ražotnēm un dalību valstīm. Mums ir labi zīmoli, visā pasaulē tehnoloģiski droši eh, transporta līdzekļi. Bet, eh, diemžēl, tagad galvenā attīstība ir saistīta nevis ar metālu, eh, bet ar bezvādu tehnoloģijām, ar mm, šo jomu. Līdz ar to uh, sadarbīgi satiekotie automatizēti transporta līdzekļi noteikti ir mūsu nākotne, un pie tā ir jāpiedomā. Paldies! Paldies eh, Zilas kungam! Es jums došu vārdus divām minūtēm, jo es redzēju, ka tiem tomēr bija jautājumi, un uh, es vēlētos dzirdēt komisijas atbildes, lūdzu. Um, Thank you. I welcome this. Paldies. Prieks uh, par šo stratēģiju. Ceru uz skaidru, progresīvu ietvaru nozarei un visiem spēlētājiem. Viens jautājums. Vai komisija varētu minēt dažus SITS projektus, mm, attiecībā, kas skar integrēto multimodalitāti, minimizējot uh, ārējas izmaksas un uh, minimizējot arī vides riskus šajā jomā? Paldies! Paldies! Meisneres kundze, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es uh, eh, nestiepšu diskusiju garumā. Uh, automatizēta transporta līdzekļu, digitalizācija šajā jomā, daudz kas notiks, kas uzlabos um, gan satiksmes uh, plūsmas, uh, gan to pārvaldīšanu. Paldies komisijai. Es uh, sapratu, ka līdz 45. gadam visam jābūt pilnīgi sadarbīgam, satīklotam un automatizētam visur, uz visiem ceļiem. Tas ir mans jautājums. Es to ieraudzīju, šo skaitli, šo datumu un padomāju, nu, tālu, eh, vēl tas ar ilgi gan ir vēl jāgaida, varbūt es to nepiedzīvošu, bet um, tomēr tuvojas jau 2030. gads. Um, ko tad jūs vēlaties eh, līdz 30. gadam panākt? Vai, teiksim, kādus galvenus transporta koridorus eh, integrēt šajā schēmā vai automatizētus transporta līdzekļus ieviest uh, noteiktos, eh, noteiktos ceļa posmos Eiropā, vai jums šeit ir laika grafiks sagatavots. Un tad, kā teica Vims Vandekamps, eh, no kurienes nāk finansējums vai no SEF? It kā SEF nebija finansējuma autoceļiem. Dalību valstīm taču arī jāmaksā, jāpiedalās. Tas izmaksās dārgi. Pilnīgi noteikti. Es gan nezinu, cik daudz, bet nešaubos, ka daudz. Nākamais jautājums - datu aizsardzība. Mani tas arī ļoti satrauc. Mēs runājam par digitalizāciju un ātrumu, un iespējams būs sarežģīti um, ievērot datu aizsardzību. ASV uh, eksperts uh, jau teica, uh, ka vajadzētu uh, nevis uh, nākotni sargāt no pagātnes, bet pagātne no nākotnes. Bet ja dati par katru luksuforu tiks nodoti tālāk, vai to redzēs tikai autobraucēji vai pilnīgi visi, kas varētu to ļaunprātīgi izmantot? Nu, es nezinu, varbūt tas nav DJ move jautājums, bet drīzāk DJ datu aizsardzības jautājums. Es gan nezinu, vai tāda ģenerāla direkcija mums vispār ir, bet šis jautājums noteikti ir relevants. Paldies, Meisneras kundze. Došu vārdu Ismēlam Hertogam, kurš uh, pat Twitterī mums norāda uz to, ka runājam ne tikai par automatizētiem uh, automobīļiem, uh, bet arī par automatizētām kravas mašīnām. Lūdzu, Hertoga kungs, un arī par to, ka paldies, ka izmantojat Twitteri tik aktīvi. Uh, Paldies priekšsādātājiem un paldies uh, kolēģiem par labām idejām. Neapšaubāmi kolēģi ir tas, eh, ka nākotni mēs varam veidot pozitīvi tikai tad, ja transporta līdzekļi ir dialogā savā starpā un ar vidi, un ja tie ir satīkloti un spēj sadarboties. Tagad komisijai ir konkrēta stratēģija. Uh, Es uzskatu, ka pēdējo 20 gadu laikā daudz kas ir noticis šajā jomā. Un tagad mūsu uzdevums ir to visu apkopot un attiecināt uz dalību valstīm, piedāvāt tām konkrētu ietvaru. Šobrīd dalību valstis uh, ambiciozi, bet uh, ļoti individuāli risina šos jautājumus Vācijā. Uh, daudz kas ir izkustējies no vietas. Um, attiecībā uz uh, sadarbīgiem satīklotiem automatizētiem transporta līdzekļiem. Man arī ir daudz jautājumu. Parlamentam ir šī uh, autobraucēja nākotnes platforma, kuras ietvaros mēs skatām visas šīs lietas. Daudzi kļūst optimistiskāki šo diskusiju laikā, citi pesimistiskāki. Uh, mēs zinām, ka Nu, tie ir daudzas evolūcijas uh, fāzes, un mēs esam starp otro trešo fāzi kaut kur šobrīd. Varbūt vēlos pajautāt komisijai. Kā jūs nodrošināsiet, uh, ka šī satīklošana, kas ir ļoti svarīga autonomai braukšanai, kā komisija nodrošinās, ka šīs sistēmas darbosies uh, visaptverošana pārobežu kontekstā? Es dzīvoju Bavārijā, ciematā, lieliski, brīnišķīgi. Uh, nu, man ir uh, nu, diezgan uh, labs internets savienojums, bet um, uh, kā nodrošināt uh, uh, gludu komunikāciju starp manu tīklu uh, un uh, citu lietotāju tīkliem? Uh, mobilā, mobil, mob, mobilās telekomunikācijās, te joprojām ir milzīgas problēmas, tā kā, kā jūs to darīsiet. Nākamais jautājums. Mums ir infrastruktūras projekti, mums ir 5G tīkli, mums jau ir šis tās izdarīts. Bet vai mums būs uh, transports uz ielām, kas būs uh, atšķirīgi uh, vecs, kur tiks eh, piemērotas dažādas tehnoloģijas un kur eh, šādi un tādi būs arī mašīnas, teiksim, kas eh, neievēro visus standartus un rada līdz ar to risku, jo nevar iekļauties šajā datu apmaiņā, šajā komunikācijā. Un vai jums ir idejas par to, kā šo autoparku atjaunot varbūt, atvieglojot tādējādi komunikāciju? Paldies, Hertoga kungs, Nilsena kungs. Tack så mycket. Ja. Paldies. Arī es eh, vēlētos eh, pateikties gan referentam, gan arī komisijas teiktajam. Uh, Es uzskatu, ka mums, kā transporta komiteja, raugoties uz tehnisko attīstību un raugoties uz to, kā darbojas dalību valsts, kas notiek nozarē, es domāju, ka mums, kā transporta komitejai, tas viss ir jāsaliek kopā ar komisijas ideju šajā ceļu pakotnē, par kur tikko dzirdējām. Un, um, ir dažādi faili. Es esmu atbildīgs par kabatāžas noteikumiem, ir arī citi faili. Uh, piemēram, par eh, šiem te eh, ātrumu ierakstītājiem smagajās mašīnās. Un es domāju, ka šajā brīdī mums ir jāpasaka, kāda tad ir jēga un jēga kontrolēm un uzraudzībām, kas tiek šobrīd uzliktas uz jauno tehnoloģiju pleciem, ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs nedrīkstam to tā kā sam samazināt jauno tehnoloģiju uzraudzības nozīmi. Tātad kabotāža un arī citi faili. Ja to visu nevar uzraudzīt, tad tam nav nekādas jēgas. Un eh, jaunākās tehnoloģijas šobrīd ļauj uzlabot kontroli un pāraudzību, un tas arī ir galīgā, ga, tas arī ir svarīgākais. Bet uh, infrastruktūra investīcijām savu ar tevi ir jādod arī dalību valstīm. Dalību valstīm ir jābūt gatavām ieguldīt ceļos vienkārši. Uh, Un es domāju, ka mums ir jāgriežas pie visām dalību valstīm, lai tās, ja vēlas ieviestu ceļa nodevas, ceļa nodokli, tā saucamās ceļu muitas, bet eh, dalību valstīm ir jāinvestē, dalību valstīm ir jādara savs mājas darbs. Protams, ja vēlamies, mēs varam pieņemt attiecīgus likumus, piemēram, komerciālos pārvadājumus, pārvadājumus pieņemot likumu, mēs eh, varam daudz ko panākt. Mums nevajadzētu būt pesimistiskiem par jaunajām tehnoloģijām. Proti, ko vēlējos pateikt? Diskusijā tam arī ir jāatspoguļojas jaunās tehnoloģijas dod tikai labu. Demontē kundze nākamā lūdzu. Paldies. Es arī vēlos pateikties komisijai par šo skaidrojumu. Man ir komentārs uh, par uh, laika grafiku. Mēs dzirdam dažādas idejas uh, par plānu līdz 2025. gadam, piemēram, bet tagad mēs runājam par garāku laika posmu šo mērķu sasniegšanai. Te vajadzētu apstāties kaut kur pa vidu, manuprāt, jo uh, mēs runājam par transporta jomu, kas strauji mainās. Uh, Tad tieši infrastruktūrai visā šajā plānā ir milzīga nozīme. Mēs arī pētam ceļus, ceļu stāvokli, to izmantojamību, transporta koridorus, transporta līdzekļus, kas tiek izmantoti. Un, protams, būs svarīgi šeit eh, paskatīties uz eh, dažādiem avotiem labākai infrastruktūras um, satīklošanai. EFSI vairāk kārt tika pieminēts, bet uh, no Junker plāna uh, mēs nevarēsim neko šeit uh, piesaistīt, uh, ja nav paredzēts tās augtais svīras efekts. Un tagad uh, ja mēs tomēr vēlamies izmantot šos finanšu līdzekļus, vai mums būtu iespējas un kādas. Tagad runājot par uh, publisko pārvaldību un ierobežojumiem, runa ir par vietējām investīcijām. Un arī tur ir budžeta ierobežojumi, lai neapdraudētu stabilitāti. Jautājums ir, kā šo procesu var pātrināt, lai tomēr šo pilnīgu automatizāciju panāktu. Lūdzu, paldies, priekšsēdātāja diskusija. Man šķiet ārkārtīgi haotiska. Mēs te sajaucam daudzas lietas, kas ir dabīgas lietas un um, tehniskas lietas. Un, teiksim, mums ir uh, autonomi transporta līdzekļi. Tie ir līdzekļi, kas, uh, tas tie transporta līdzekļi, kas uh, uh, spēj darboties autonomi, bet uh, tas nav komunicējošs transporta līdzeklis. Nākamā lieta ir uh, satīklots braucējs. Un tad tiešām mm, runa ir konkrēti par braucēju, par uh, šoferi, nevis par transporta līdzekli. Un šoferis šādā veidā var gūt informāciju par gala mērķi, par to, kas notiek uz ceļa, un, bet tas ir šoferis, tas nav, to nedara jūsu mašīna. Uh, Te jūs izmantojat uh, noteiktu infrastruktūru, noteiktu programmatūru, un, protams, uh, tā ir tāda privāta attīstība. Un uh, trešais - komunicējoša infrastruktūra, kas palīdz nodrošināt zinām saziņu transportlīdzekļu vidū kurai ir lielākoties kontrolas funkcija, lai regulētu satiksmi, lai regulētu situāciju ar avārijām uz ceļa, ar ceļa nodevam, viņetēm, ar automobiļu koplietojumu un tā tālāk. Un uh, te situācija ir bīstamākai, jo te runa ir par kontroli, uh, par ko var uzlikt arī uh, tiesisku atbildību, tiesiski juridisku atbildību. Un, savukārt, mēs te saliekam visu vienā grozā, kaut arī runa ir par ļoti dažādām lietām, ar ļoti dažādiem ietvariem, juridiskajiem ietvariem. Tā kā es nevaru pat saprast, kāds ir šīs diskusijas priekšmets, un pagaidām tas manī izraisa uh, pilnīgu haosu. Uh, Labi, paldies, Rikie kungs. Mēs tomēr turpināsim diskusiju. Mm, lieta tāda, ka mēs visi izmantojam vārdus, bet iespējams, ka interpretējam šos vārdus mēs visi nedaudz atšķirīgi, un tas rada šo problemātiku. Otra problēma, kas ir ar šo dosjē. Kurš būtu varējis iedomāties, ka visiem būs viedais tālrunis rokām? Pirms desmit gadiem, padomājiet, neviens, neviens Viedais tālrunis revolucionējis mūsu dzīvi šodien un revolucionē mūsu pārvietošanās iespējas. Tātad mēs runājam par sasaistītu mobilitāti, satīklotu mobilitāti, mm, ierīču mobilitāti, nevis personu mobilitāti. Bet tad eh, atsevišķi var runāt arī par personu mobilitāti. Uh, Man paši ir trīs piezīmes. Ja mēs runājam par uh, personu uh, satīklošanu un mobilitāti, te mums ir uh, digitālā attīstība. Mēs uh, cenšamies veidot tādu Eiropu, uh, kur uh, mums būs uh, uh digitāla, mobila, uh, lieliska pilsēta vide un ar jauniešiem un uh, Mm, vecāka paudze, kas nebūs tik ļoti uh, satīklota, kas, uh, kas nav labi, protams, jo mēs vēlamies risinājumu, kas būtu universāls, kas uh, palīdzētu visiem. Tas ir likumdošanas mērķis nevienu neizmest no šīs laivas. Pirmā lieta un pirmā problēma. Dominiks runāja par satīklotu infrastruktūru. Uh, Uh, kur uh, uh, transporta līdzeklis saņem informāciju no luksofora, saprot, ka luksofors ir zaļš un uh, saprot, ka var braukt tālāk. Um, tagad um, kā komisija risina šo jautājumu, to sasaistot ar datu aizsardzību, datu nodošanas mobilitāti, tātad vēl viens būvlaukums. Uh, Un trešais, eh, ko pieminēšu, ir atbildība, protams, eh, avārijas gadījumā. Kurš ir atbildīgs? Eh, inovācijas parādās. Lors Mosks runā par runā par eh, jauninājumu, kas nāks šajā jomā, bet uh, kurš par to būs atbildīgs? Mm. Jautājumu ir daudz, tas ir skaidrs, un, bet jums tikai piecas minūtes atbildēja mm, komisijas pārstāve. Atvainojiet par to. Bet noteikti mēs vēl daudz par to runāsim. Lielas paldies! Bet ko es te ierosinātu? Jo tiešām jautājumu bija milzīgi daudz. Būtu lieliski organizēt brokastis, uh, uh, uzaicināt jūs visus un mierīgi aprunāties, jo šobrīd varu atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem. Sākšu ar mobilitāti. Uh, vis, manā prezentācijā, visā šajā dosjē, es nekad neesmu pieminējusi mašīnas. Kāpēc? No vienas puses mēs teicām, ka vēlamies ilgtspējīgāku mobilitāti Tātad eh, mēs nevēlamies sadarbīgus satiekos automatizētus transporta līdzekļus, ja tie nebūs multi, multimodāli. SITS platforma sagatavos otro ziņojumu šī mēneša beigās un uh, pa, ar SETS e ekspertiem daudz esam runājuši par automatizēšanu. Eksperti saka, viņi vēlas te runāt par Uh, kolektīvi izmantojamiem transporta līdzekļiem. Tātad mēs skatāmies uz visiem uh, ceļu infrastruktūras lietotājiem - mašīnas, autobusi, motocikli. Cik daudz uh, nelēms ne, negadījumu notiek ar motociklistiem. Kāpēc šī sistēma ir tik svarīga motociklistiem? Jo uh, viņi vēlas būt redzami Viņi vēlas tikt saskatīti transporta plūsmā. Mēs zinām, cik sarežģīts eh, ir transporta sektors, un ar to te nepieciešama visaptveroša pieeja atkarībā no pakalpojumiem, ko piedāvāsim, atkarībā no funkcionalitātes, eh, ko te vēlamies ieviest. Mēs esam atkarīgi no bezvadu tehnoloģijas un no mobilām tehnoloģijām. Mums nevajag izvēlēties vienu vai otru var kombinēt abas. Par um, aktualizēšanu. Jā, kā Hertoga kungs teica, mums uz ceļiem būs ļoti dažādi, dažāda vecuma transporta līdzekļi. Uh, Sāstarpēja atbilstība ir ļoti svarīga šeit. Ja aplūkosiet ITS direktīvu, pie kuras arī Mesneres kundze strādājusi, uh, Tas ir viens no pamatprincipiem, kas e, jārespektē par finansējumu. Par finansējumu teikšu tā. Paskatieties uz e, nozari, uz e, komisijas dienestiem, uz visiem. Mums jābūt strateģiskākiem mūsu investīcijās. Mēs pie tā strādājam. Es šeit par izmaksām tad esmu izteikusies. 2014. gadā, kad mēs uh, uzsākām SITS platformu, uh, nebija tā, ka nekā cita nebija. Mums uh, notika daudzas aktivitātes dažādos virzienos. Mēs sadarbojamies ar nozari, bet mums bija šī. Uh, vistas un olas problēma. Mēs jautājām dalībvalstīm par infrastruktūru, dalībvalstis atbildēja infrastruktūru gatavosim, kad transporta līdzekļi būs gatavi, un rezultātā risinājuma nebija. Tā mēs sākām pārskatīt šo mūsu darbības plānu, sākām domāt, ar ko tad sākt, jo ātrāk transporta līdzeklis nonāks uz ceļa, jo strateģiskākam jābūt uh, investīcijām infrastruktūrā, jo strateģiskāk tās ir jāveic. Tas mums bija jāņem vērā. Ar komunikācijas izteicos, ar, par atbilstību tehnisko, arī par motocikliem, par privātumu. Un tā man šķiet, tas izskanēja man šķiet katrā komentārā. Protams, vēlamies un privātātu aizsardzību datu aizsardzība un uh, privātuma aizsardzība. Esam sadarbojušies dalību valstīm ar interesantiem, ar 29. pāntu uh, datu aizsardzības regulā esam skatījuši un ar datu aizsardzības uh, uzraugu esam runājuši. Šorīt tie, kas 29. panta tehniskā apakšgrupa, lai uh, paskatītos uz darba rezultātiem pie SITS projekta, lai attīstītu ieteikumus, kas būtu pieņemami visiem. Tas ir viens elements, bet mm, privātā sfēra ir piesaistīta dizainam, tāpēc drošības uh, elements šeit uh, ir tik ļoti svarīgs. Uh, viss, kas saistīts ar internetu drošību. Uh, Mm, mēs te risinām izaicinājumus. Man, man arī interesē digitālas ierīces uh, un digitālā plaisa. Varbūt sākšu ar SEF. Ar Eiropas Savienošanas instrumentu. SEF mēs neizmantojam vienīgi kā instrumentu finansējumam. Uh, Mums ir Sea Roads uh, platforma, uh, dalību valstu palīdzību izveidota, un uh, gan Sea Roads, gan SEF esam izmantojuši tādā universālā veidā. Te viens no jums teica, ka tie ir ļoti atšķirīgi instrumenti, bet un daži uh, uh, ir priekšā un cits ļoti atpaliek attiecībā uz prasību izpildīšanu, bet uh, mēs tomēr cenšamies, lai visi varētu tos izmantot. Da, mēs sadarbosimies arī ar Igaunijas prezidentūru ļoti cieši attiecībā uz digitalizācijas aspektiem. Nu, tad atgriezīšos ar jaunāko informāciju pie jums. Paldies, Depre kundze. Jā, jā, es arī ceru, ka regulāri tiksimies un runāsim par šīm lietām. Tad jābūt ļoti skaidriem attiecībā uz to, ko mēs saucam par saistīto satiekloto mobilitāti, satieklotiem uh, transporta līdzekļiem, automatizētu uh, transportu vai infrastruktūru. Varbūt viena, divas frāzes uh, no referenta puses. Paldies, uh, prieksēdētājs kundze. Uh, Mēs eh, turpināsim darbu pie šā ziņojuma tālākas noslīpēšanas. Eh, vēlētos pateikties kā komisijai, tā arī visiem kolēģiem, kuri devuši savu ieguldījumu gan debatēs, gan arī citādi. Tā tad neatkārtošos, mēs jau dzirdējām to, ko teica komisija, bet eh, Taļičkas kunga teiktais. Pakavēšos pie tā, ja mēs vēlamies izveidot stratēģiju, tad mums no sākuma ir jānoskaidro, kāds ir status quo. Uh, kur šobrīd atrodas nozara savā attīstībā, tehnoloģijas, ko vēlas nozara, un mums ir jāzina, kāds ir status quo arī citās valstīs un pasaules reģionos. Līdz ar to mums ir jābūt tādam labam noankurojumam reālajā situācijā, lai veidotu vīziju. Tāpēc, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs skaidri zinātu, kas tad šobrīd notiek pasaulē, un ar prieku ar jums sadarbošos. Tagad septiņas minūtes pauzes, saka priekšsēdētāja, un pēc tam atgriezīsimies pie septītā darba kārtības punkta, jo MUVE ģD jau ir ieradušies, un mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar tās ģenerāldirektoru Holulaikungu. Godātie kolēģi, atsāksim mūsu šā rīta darbu. Lūdzu, sēžaties, un ja vēlaties turpināt savas interesantās diskusijas, tad lūdzu atsā, atstājiet šo telpu. Man ir tas gods un vislielākais prieks mūsu vidū sveikt DJ Move ģenerāldirektoru Hololaikungu. Mēs, jūs vienmēr esat piedalījies mūsu komitejas darbā tādā vai citādā veidā. Pēdējo reizi mēs tikāmies pirms gada. Man tiešām ir ļoti liels prieks jūs šodien sveikt mūsu vidū un diskutēsim par veselu virkni jautājumu, kas šobrīd ir saaktualizējušies, sāsinājušies transporta nozarē, par avio jomu, par transporta drošību, par dekarbonizāciju, par uh, digitalizāciju. Un Hololēkungs, jūs mūs iepazīstināsiet arī un varbūt eh, arī varbūt aktualizēsiet DG Move notiekošo Brexit rakursā. Hololēkungs un godātie kolēģi, es vēlreiz vēlētos atkārtot, ka ar DJ Move ģenerāldirektoru sadarboties vienmēr ir ļoti patīkami un auglīgi. Un um, mēs tiekamies gan šādās sēdēs, gan arī izbraukumos, un DigiMove darbinieki vienmēr ir gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Paldies jums! Un tagad dod vārdu jums, tātad iepazīstiniet ar to, kas tad šobrīd notiek DigiMove. Paldies, prieksēdētājas kundze! Godātie tron deputāti, dāmas un kungi. Paldies, paldies vēlreiz par jūsu patīkamajiem ievadvārdiem, bet patiesībā tā ir. Man ir gods vienmēr pie jums ierasties, un man vienmēr ir ļoti patīkami uzstāties jūsu priekšā un ar jums sadarboties. Un e, tiešām ar interesi gaidu mūsu viedokļu, apka, e, mūsu viedokļu apmaiņu pēc maniem ievadvārdiem. 3. maijā komisāra Bulca iedibināja struktūrālo dialogu transporta jomā, un arī jūnijā mēs sagatavojām mobilitātes pakotni ceļiem. Tātad pēdējo mēnešu laikā, var teikt, šajā gadā ir ļoti daudz tādu politiski piesātinātu dokumentu radušies. Par to tad arī varbūt sīkāk nerunāšu, vēlējos tikai pateikt, ka patreizējā Eiropas parlamenta sasaukumā un arī komisijas piecgada darbā ir ļoti daudz padarīts. Un mēs esam iegājuši šās piecgadas otrajā pusē. Un Tuvākā gada pusotra laikā mēs ciešā sadarbībā ar jums un padomi esam gatavi strādāt un izstrādāt jaunus likumdošanas aktus, kas pozitīvi ietekmēs transporta nozars attīstību Eiropas Savienībā. Un, eh, kā jau teicu, neatkārtošos par visiem tiem failiem, pie kuriem strādājam. Es tikai vēlējos vēlreiz uzsvērt, cik ļoti svarīgs ir ceļu pakotnes darbs un EASAS dažādi noteikumi, ko dar, dara mūsu darbā. Un eh, ir pilnībā skaidrs, ir skaidrs, ka mēs esam pārliecināti, ka abi lielie faili nesīs savus augļus, ceļš būs garš, ceļš būs ērkšķains, mēs zinām, ka arī pamat regulas ir nozīmīgas, bet esam pārliecināti, ka mūsu darbs gala beigās nesīs pozitīvus rezultātus līdz šā gada beigām. Tātad. Nākamnedēļ ir paredzēts publicēt e, dzelzceļa pasažieru tiesību aktu, un arī vispār par pasažieru tiesībām mēs esam, e, ga, mēs esam nolēmuši diskutēt šā gada beigās. Trešais un ceturtais mobilitātes pakotnes šā gada beigās, nākamā gada sākumā parādīsies. Savietota transporta līdzekļa, tīra transporta līdzekļa un alternatīvo degvielu idejas. Es, protams, nevaru paredzēt, kāda būs diskusija rezultāti, nevaru paredzēt pat to, kas notiks eh, komisijā 18. gadā šajās jomās. Un tomēr esmu ticības pilns, ka digitalizācija, dekarbonizācija, drošība un infrastruktūra sakārtošana komisijai būs pirmajās vietās. Tāpēc šodien vēlētos pieskarties pie vispārēja rakstura izaicinājumiem transportam un mobilitātei debatai. Eh, pirms eh, atbild uz jūsu jautājumiem, es vēlētos nedaudz pakavēties pie drošības jautājumiem, dekarbonizācijas, digitalizācijas, bet arī pāris vārdu par starptautisko sadarb sadarbību. Vispirms drošība un ar to saistīti izaicinājumi. Protams, terorisms mums visiem ir būtiska aktualitāte, un, diemžēl, šī vasara arī sev līdzi nesa teroristu uzbrukums Barcelonā, Turku un Londonā. Cīņa pret terorismu turpināsies, un mēs esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos par aviāciju. Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi strikta aviācijas drošības likumdošana, kas paredz gan pasažieru, gan arī kravu aizsardzību, un mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt drošu kravu un pasažieru pārvietošanu no punkta A uz B vai pat tālāk, un nodrošināt arī ilgtspējīgu nozars attīstību. Jūlijā pēc vairāku mēnešu sarunām gan ar ASV, gan arī ar citiem starptautiskajiem partneriem, mēs runājām par bažām, kas ir saistīta ar pārvietojamām mobīlajām ierīcēm, un Eiropas Savienība strādā un dara visu, kas tās spēkos, lai nepieļautu pilnīgu digitālo pārvietojamo ierīču aizliegumu sa lidmašīnu salonos. Mēs jau ASV pateicām, ka e, patiesībā nav pilnībā iespējams novērst simtprocentīgi draudus drošībai. Diemžēl Eiropas Savienība balstoties uz riska izvērtējumu šobrīd veic pētījumu, kurā mēs vēlamies salikt kopā riskus ar iespējamiem to risinājumiem un, ja vēlamies izskaust riskus, tad mums ir jādara daudz vairāk, bet diez vai tas pilnībā būs iespējams. Uh, Un Eiropas Savienības drošība un drošums ir monētas divas puses par dzelzceļiem. Patreizējā drošības kontekstā mēs esam pārliecināti, ka brīdis ir pienācis, lai runātu par pasažieru tiesībām dzelzceļos visā Eiropas Savienībā. Mūsu DG ir veicis pētījumu, lai apkopotu to, kādai drošībai vajadzētu būt ātrgaitas vilcienos un starptautiskajos vilcienos. Uh, Un secinājumi ir tādi, ka uh, drošības pasākumi kā dalību valstu iekšienē, tā arī pār dalību valstu robežām šiem pasākumiem ir jābūt viediem, holistiskiem. DJ Move šobrīd strādā pie papildus pasākumiem, kurus dalību valstīm vajadzētu īstenot, kā arī pie labākas koordinācijas šo pasākumu un rīku starpā. Un tomēr Digi Home vēl bez tam ir sākusi riska izvērtējuma procedūru pasažieru tiesību ievērošanai un uzlabošanai. Par ceļiem pēdējā e, gada laikā arī par terorismu runājot. E, smagās mašīnas ir tikušas izmantotas cilvēku nogalināšanai, un DigiMove vēlas sagatavot pasākumu kopumu, kā samazināt šāda veida draudus. Un uh, ir jāuzlabo smago mašīnu aizsardzība, lai to nolaupīšana būtu neiespējama. Bet 16. gada Berlīnas notikumi skaidri parādīja, ka mums ir jāstrādā daudz vairāk, kā nozakt vai nolaupīt smago mašīnu teroristiskiem mērķiem ir iespējams, un kopā ar DG Home mēs strādājam pie tā, lai tas vairs nebūtu iespējams. Tātad par drošību runājot, nav iespējams izvairīties no, run, no diskusijām par kiberdrošību. Kiberjautājums samilst arvien vairāk, un jo vairāk pasaule top digitalizēta, jo vairāk ir izaicinājumu saistītu ar kiberdrošību un ar kiberpārkāpumiem. Pēdējā laika kiberuzbrukumi, tajā skaitā arī ceļu pārvadātājiem un jūras pārvadātājiem. Gan nozar, gan arī politiķi ir viensprāts, ka ir nepieciešams novatīvas digitālās tehnoloģijas, kas ļautu automatizēti pārvaldīt pārvadājumus un kas ļautu izvairīties arī no nolaupīšanas un nozakšanas. Eiropas aviācijas drošības aģentūra ir izveidojusi Eiropas aviācijas kiberdrošības centru, un mums ir nepieciešams izveidot ar Eiropas eh, drošības koordinācijas platformu, lai labāk integrētu Eiropas drošības pasākums aviācijas jomā. Vēlējos vēlreiz pateikt, ka eh, šo iniciatīvu atbalsta un pie tās strādā arī atbildīgās eh, dalību valstu iestādes. Un, uh, Mēs eh, vēlamies eh, līdz 20. gadam izstrādāt eh, konkrētu plānu, kas ļautu šos drošības pasākums savietot kopā. Mēs esam gatavi DigiMove strādāt pie kiberdrošības stratēģijas niansētākas izstrādes. Un ar to arī vēlētos pāriet pie digitalizācijas sadaļas, jo kiberdrošība un digitalizācija savā starpā ir cieši saistītas. Transporta digitalizācija notiek ļoti straujā tempā, un, kā mēs zinām, tam ir milzu potenciāls, pozitīvi runājot. Ne tikai jauniem digitālajiem pakalpojumiem, bet arī drošākai, zaļākai un konkurētspējīgākai transporta nozarei, kas mums visiem dot gaišāku nākotni, godīgi runājot. Patiesībā transporta nozara eh, ļoti lielā mērā balstās uz digitalizāciju, jo tas eh, transporta pārvadātāju firmām ļauj savus pakalpojumus sniegt un nodrošināt daudz ērtāk. Mēs runājam arī par eh, Eiropas Savienības jūrniecības vienoto logu, proti samazināta birokrātija un lai arī jūras transports integrētā veidā nāktu par labu kā pasažieriem, tā kravu pārvadātājiem. Uh, Patiesībā Eiropas Savienības DG Move mobilitātes pakotnē ir iestrādāta vesela virkne pasākumu, lai labāk izmantotu digitālās tehnoloģijas, tajā skaitā viedo ceļu tehnoloģijas, un mēs pārskatīsim Eiro viņetes direktīvu tahogrāfu labāka izmantošana un vēlamies izveidot arī dalību valstīs konkrētus centrus, kurās būtu pieejami statistikas dati par visa veida transportiem dalību valstī. Šī komiteja vienmēr to ir uzsvērusi, un arī mēs to vienmēr esam uzsvēruši transporta nozars dekarbonizāciju. Pie tā ir jāstrādā daudz vairāk, daudz smalkāk, Un eh, strādājot pie dažādiem likumdošanas aktiem, un ne tikai tas ir jāatcerās. Jo tas, ka transporta nozare attīstās un tai līdzi nāk arī palielinātas izmešu gūzmas, nav pieņemami. Energoefektīva dekarbonizācija un moderna transporta nozare ir ļoti svarīgi mērķi. Paskatoties atpakaļ, kas notika aviācijas jomā un kaut vai, piemēram, pagājušajā gadā EKO ģenerālās asa asamblejas eh, konferencē, mēs runājām par aviācijas dekarbonizāciju un tā saucamie sociāni standarti, kurus pieņēma eh, kurus eh, pieņēma šī ģenerāla asambleja, tie būs jāpieņem konkrētajā aģentūrā un jāratificē līdz 18. gadsimta beigām. Mēs vēlamies redzēt daudz lielāku caurskatāmību, daudz lielāku atskaitīšanās gribu un spēju. Un šobrīd eh, Eiropā notiekošais un arī ECAO darbība ir mums ļoti labs partneris. Un eh, mēs vēlamies pieprasīt augstas ambīcijas no ikviena zemeslodes reģiona. Labā ziņa ir tāda, ka šī schēma, kā jūs ziniet, sākumā būs brīvprātīgas īstenošanas rakursā, un 72 eh, pasaules valstis šobrīd piedalās. Līdz ar to 90% eh, no visiem ceļiem jau būs eh, iekļaut šajā schēmā. Un, protams, tās ir visas Eiropas Savienības dalība valstis, bet uh, Šajā civilās aviācijas konferencē mēs uh, sapratām, ka no 21. gada tas attieksies arī uz citiem spēlētājiem. Nākamais mēnesis būs e, izšķirīgs šajās diskusijās ICAO, un es esmu pārliecināts, ka ICAO sagatavos savu pasākumu kopumu līdz nākamā gada beigām. MO arī ir ļo, uz ļoti laba ceļa, un MO ceļu karte šobrīd mēģina ieviest obligātu pasākumu kopumu, bet mēs vēlamies, lai šajā projektā piedalītos arī eh, pasaules spēlētāji. Tomēr šis darbs norit nepietiekami naski komisija vēlas iestāties par ambiciozu un ļoti ātru MAO progresu. Un sākotnējā viņa stratēģija, kurā bija paredzēts eh, ierakstīt eh, CO2 emisiju samazinājumu mērķi, ir daudz zemāka nekā Parīzes eh, vides līgumā ierakstītā. Mēs uzskatām, ka stratēģijā ir jābūt īstermiņa, vidustermiņa un ilgtermiņa mērķiem, kas ļaut šos mērķus īstenot visos šajos termiņos. Un, protams, MO stratēģija kura ir jāizstrādā līdz 23. gadam, tajā skaitā arī pavisam skaidri un strikti emisiju samazināšanas mērķi. Komisijas pagājušajā gadā pasludinātā emisiju samazināšanas stratēģija ir ļoti ambicioza, bet tā paredz konkrētus rīkus, kas nozarei, patērētājiem, ražotājiem ļaus būt pārliecinošiem, ka e, likumdošanas ietvars saglabāsies tādā veidā, lai visi varētu dot savu artavu. Mēs runājam arī par elektriskajiem autobusiem, runājam par e, publisko iepirkumu. Tātad šobrīd tendence ir, ka sabiedriskais transports iet zaļākā virzienā, un runājot par alternatīvajām degvielām, tad arī infrastruktūrām prasības ir daudz augstākas, un šobrīd dalību valstīm ir izvirzītas prasības obligāti kaut ko darīt, un tomēr tās nevienmēr ir savu uzdevumu augstumos. Arī komisijas eh, līmenī mēs vienmēr mudinām dalību valsts un atgādinām tām par to, kas tam jādara. Un visbeidzot, dekarbonizācija. Pārskatām transporta direktīvu, kas pārskatīs tiešo maksājumu iespējas gan eh, jūras kabatāžai, gan iekšzemes ūdeņceļiem, gan iekšzemes ceļiem un tā tālāk. Ceram, ka šis priekšlikums būs gatavs savā galīgajā versijā līdz šā gada beigām, jo 18. gads ir pasludināts par multimobilitātes multi gadu, un tāpēc saslēgt kopā dažādas transporta nozars ļaus samazināt izmešus. Nu, un, protams, tas ļaus arī labāk sadzīvot, ja tā varētu teikt, dažādiem transporta veidiem. Un noslēgumā pāris vārdu par investīcijām. Daudz no šiem plāniem, daudz no šiem rīkiem mēs nevarētu izmantot un nevarētu piemērot, ja tam nav adekvātu investīciju. Zemizmešu digitalizēta transporta joma prasa investīcijas. Tas nevienam nav noslēpums. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis ļoti ambiciozus policijas politikas plānus, un arī mēs iestājāmies par zem, karb, zem oglekļa sistēmu. Tentī tīkli mums ļaus īstenot saistītu mobilitāti savietoto mobilitāti, bet eh, gan dzelzceļš, gan eh, citas transporta jomas ir sasavietojami kopā. Līdz 30. gadam TNT tīkli mēs uzskatām, ka 750 miljārdi eiro būs nepieciešama tuvākajā desmitgadē, lai to panāktu. Tas ir milzīgs naudas daudzums, un doma ir iesaistīt privāto sektoru, bet, lai to izdarītu, mums ir jāgarantē. Ja pamat investīcija ilgtspējība. Tikai tā mēs panāksim arī pievienoto vērtību Eiropas līmenī, un tas komisijā ir galvenais. Infrastruktūras eh, politikas veidošana pēdējos gados, eh, īpaši, ja tai tiek atvēlēts Eiropas Savienības finansējums, galvenais uzsvers tiek likts uz tā saucamo ahilēju papēžu novēršanu un vājo vietu izskaušanu. Jā, un ir pienācis laiks pateikt, ka daudz no komisijas idejām ir veiksmīgi īstenotas, un CEF izvērtēšana. Komisija savu izvērtēšanas dokumentu publicēs nākamajās nedēļ, tuvākajās nedēļās. Un e, transporta jomā ir nepieciešams daudz naudas, bet, e, piemēram, 2,5 ir ļoti daudzi projekti, kuriem finansējums vēl nav piešķirts. CEF finansējums ļaus dekarbonizēt un ļaus attīstīt zaļos transporta līdzekļus, kas savukārt ir saistīts ar efektīvāku tīklu veidošanu un inovācijām un tomēr inovatīvu finanšu instrumentu ieviešana ir būtiska, lai nodokļu maksātāju naudu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Tīrāka transporta ideja jau šobrīd atbalsta veselu virkni projektu, kas finansējumu rod gan CEFā, gan arī strateģisko investīciju fondā. Tas attiec gan uz alternatīvajiem, alternatīvajiem degvielām, gan uz citiem. Un eh, iepriekšējos gados eh, finansējums ir bijis apmēram 4,5 miljārdi. Vēl bez tam CEF ir paredzējis vienu miljārdu aizdevumos un sadarbību ar nacionālajām finanšu institūcijām un 2,2 reizes šis eh, piešķirtais finansējums pārsniedz sākotnēji paredzēto. Un, protams, eh, tās būs karstas diskusijas arī tuvākajos gados. Cieši sadarbojamies arī ar eh, IBE, lai savilkt kopā ESIF un CEF. Un šobrīd ESIF ieguldījums transporta nozarē ir apmēram 5 miljārdi. Un tomēr mums ir jābūt ilglaicīgam skatījumam vēl aiz 20. gada robežām. Transporta investīcijas ir galvenais temats 21. un 22. septembrī Tallinā paredzētajā augsta līmeņa konferencē. Un šajā konferencē piedalīsies arī godātā transporta komitejas priekšsēdētājs kundze. About the aviation agreements in the same go. Just a small reminder that. Tikai neliels atgādinājums, ka šis ir uh, arī gada dienu gads uh, aviācijā. Mēs svinam uh, eh, 25 gadus kopīgiem aviācijas tirgumu Eiropas Savienībā, kas ir bijis ļoti veiksmīgs, kas ir ļāvis uh, simtiem miljonu, pat miljārdu cilvēku arī lidot un uh, izmantot Eiropas mobilitāti. Ir arī 15 gadi kopš spriedumiem par Eiropas vienotajām debesīm, kas uh, deva startu šāvienu Eiropas kopīgai aviācijas politikai un arī uh, ASV un Eiropas Savienības nolīguma gada dienu šogad. Tas ir ļoti svarīgs. Un uh, šās nedēļas sākumā es jums arī nosūtīju uh, jauno kārtību, kā strādāt ar konfidenciālajiem dokumentiem. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jānodrošina caurskatāmību, un es ar referentiem un uh, ēnu referentiem jau dalīšos ar uh, prokur, protokoliem un citiem tekstiem, un mana komanda ir gatava arī vienmēr komunicēt. Un paldies par mūsu ciešo sadarbību šodien. Visā visumā Eiropas Savienība ir uh, arī vedus sarunas ar ASV par transporta nolīgumiem, gaisa transporta satiksmē, un uh, tagad ar Ukrainu mēs skatāmies, kā ieviest nolīgumu. Ir tiešām ļoti žēl, ka mums vēl nav izdevies parakstīt šo nolīgumu, bet neiedziļināšanos detaļās jūs visi zināt, kas tur ir par problēmām. Un um, 42% eh, no ārpus eh, Eiropas Savienības pasažieriem, uz viņiem arī attiecas eh, mūsu nolīgumi, un komisija vēlas to paglielināt un rada pa, vienošanās arī ar jauniem partneriem. Tās ir jauns iespējas uzņēmumiem un arī galvenais cilvēkiem un pasažieriem. Šie nolīgumi ļauj arī vēlreiz apliecināt to, ka Eiropas Savienībā ir vides, sociālajos un citos jautājumos ļoti augsti standarti un turpina aizsargāt un uh, virzīt uz priekšu pasažieru tiesības, kur esam progresīvākie pasaulē. Šobrīd mēs vedam sarunas paralēli uh, um, daudz bažījās, vai mēs varēsim to izdarīt, bet mēs vedam sarunas par septiņiem gaisa satiksmes nolīgumiem ar ASEAN valstīm - Armēniju, Azerbaidžānu, Katāru, Turciju un Tunisiju. Mēs arī uh, vedam um, gaisa drošības nolīgumu sarunas ar Ķīnu, tur esam diezgan tālu tikuši. Un sagatavošanās sā, sarunas notiek ar Japānu. Eiropas Savienības transporta nolīguma ir lielisks sasniegums, bet mums arī ir jāpielāgojas eh, vide, globālajai videi, kas eh, ļoti strauji eh, mainās. Un tāpēc komisija ir arī izstrādājusi priekšlikums par jauniem, jauniem nolīgumiem ar Ķīnu, Meksiku un citām valstīm. Āzija ir mūsu prioritāte. Uh, ģenerāldirektorātā un esam padziļinājuši jau savus attiecības. Transporta dialogi tiek jau vēl veidot un ir iz, iz, izveidot, lai veicinātu pārobežu diskusijas uh, vienā, vienotā ietverā. Un mūsu dialogs ar Singapūru pēdējā tikšanās notika jūnijā. Uh, šis dialogs tagad ir ikgadējs, uh, ir bijis ļoti auglīgs, un es arī ASEANu pārstāvjiem piedāvāju veidot ar šīm desmit valstīm dialogu un ar prieku var informēt, ka pirmais šāds dialogs notiks 11. oktobrī. Tas ir veids, kā šos partnerus iesaistīt un ar dialogu starpniecību un palīdzības pasākumiem mēs eh, vēlamies, lai viņi pārņem mūsu regulatoro ietvaru un prakses mūsu standārts, jo īpaši tirgos, eh, kas ir visstraujāk augošie pasaulē. Un šis dialogs arī ir vērsts uz transporta sadarbības pastiprināšanu dažādos transporta veidos un radīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas mūsu uzņēmumiem. Mēs turpinām virzīt uz priekšu Eiropas intereses visā pasaulē ar mūsu globālajiem strateģiskajiem partneriem. Uh, Un šeit par startautisko daļu Ķīna, savienojumības platforma, tur mēs cenšamies panākt lielāku appusējību, runājot par tirgus pieeju Ķīnā. Un šī konektivitātes platforma ir bijusi noderīga, panākot labāku sadarbību, sadarb savienojumības pasākumos un mūsu noteikumu valsts iepirkumu jomā uh, arī tiek ieviesti un mūsu standarti attiecībā uz ilgspējīgu transportu. Tas nav vienkārši, kā jūs droši vien varat iedomāties, bet tas ir svarīgi turpināt sarunas ar tik svarīgiem partneriem. Turklāt pēdējā Eiropas Savienības un Ķīnas samitā jūnijā uh, savienojumības platformā mums izdevās eh, panākt vienošanos, piemēram, par dekarbonizāciju. Un noslēgumā priekšsādātais kundze godātie deputāti vēlreiz gribu pateikties par ielūgumu uz Trānu komiteju šodien un paldies arī par jūsu nebeidzamo konstruktīvo sadarbību un jūsu kritiku un jauniem priekšlikumiem un iniciatīvām. Es varu Uh, uzsvērt, uh, gribu tiešām pateikt, ka jūsu uh, viedoklis mums ir ļoti svarīgs un paketes sarunas notiks ļoti uh, saspringtā laika grafikā, un mūsu sadarbība noteikti būs vēl aktīvāka. Gribu visiem deputātiem vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt to, uh, lai visi apzinātos, cik svarīgi ir investēt transportā, ne tikai ekonomisko ieguvu nākotnē dēļ, bet arī tāpēc, ka uh, Eh, tādējādi var sasniegt eh, rezultāts Eiropas nodokļu maksātājiem un pilsoņiem. Es, protams, šeit sludinu jau ticīgajiem, bet šo vēstījumu vajadzētu izplatīt arī tālāk um, par to, ko mēs darām transportā, uh, lai to varētu turpināt arī turpmākajos gados. Paldies, priekšsādātājs kundze! Liels paldies par šo te ļoti plašo panorāmu, Holalē kungs! Uh, Mēs tagad redzam, kas tiek darīts, un turpināsim diskusijas. Holalē kungs, jums droši vien būs eh, jāuzklausa eh, tādi eh, svarīgi jautājumi. Tagad būs pingpong sistēma. Četru minūšu intervālos būs koordinatoriem iespēja uzdot jautājumu un uzreiz saņemt atbildi. Uh, Man ir ļoti garš arī pārējo kolēģu sāraksts, kas grib izteikties, ņemot vērā, ka laika nav daudz, viena minūte katram, un es arī strikti uh, ierobežošu laiku, jo. Jā, mums ir arī tulki, uh, kas, protams, grib palikt līdz sēdes beigām, bet neilgāk. Um, tagad Vim Vanda Kampa kungs, četras minūtes jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze, liels jums paldies. Gribētu arī izteikt uh, savus uh, komplimentus, uh, bet tam laika nav. Izteikšos īsi. Aviācija un Brexit. Ko, Holalē, kungs, jūs darīsiet, lai uh, nodrošināt to, ka 2019. gadā visa lidošana joprojām notiks atbilstoši standartiem. Paldies par jūsu jautājumu, godātais deputāti. Kā jūs ļoti labi zināt, Brexit sarunas ir ļoti sarežģīts pasākums. Un jūs arī ļoti labi zināt, ka um, tas, kā par to tiek runāts, uh, tātad kā tas tiek darīts, uh, ir tur ir zinām secība, ir zinām punkti, par ko jāvienojas, un tikai tad mēs varam ar apvienoto karalīs runāt par mūsu nākotnes attiecībām. Un attiecības aviācijā un cita aviācijas jautājumi ietilpst šajā otrajā kategorijā. Tad, kad mēs uh, būsim situācijā, kad varēsim ar, ar, ar apvienoto karalisti runāt par nākotni, tad to darīsim, bet ir arī ļoti skaidrs tas, ka ir virkne elementu, uh, kuros um, mūsu partneriem apvienotajā karalistē ir jāizdomā, kādas uh, attiecības tad viņi nākotnē vēlētos, jo ir, zinām, priekšnosacījumi. Uh, kas ir jāizpilda, lai varētu spērt nākamo soli. Vispirms ir jāspēr pirmais solis, lai spērtu otro soli. Un mūsu komanda, protams, ļoti rūpīgi analizē situāciju. Un uh, mēs esam gatavi uh, sākt sarunas brīdī, kad mums tiks dots signāls, ka varam to darīt, tad, kad sarunas būs nonākušas līdz šaim, šai stadijai. Paldies! Tagad runājot par mobilitātes paketi. Ko jūs darāt, lai um, veicinātu padomes atklātību? Man šķita, ka šī plāna prezentācija bija nedaudz novēlot. Kā jūs varētu ietekmēt padomi, lai uh, viņi tiešām paveiktu savu darbu? Liels paldies! Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu padomēji un parlamentam uh, sasniegt vienošanos šī parlamenta termiņa ietvaros. Šodien ir Igaunijas prezidentūra, kas ir sākusi diskutēt par šiem jautājumiem. Ļoti proaktīvā veidā viņi to dara, un sarunas jau sākās uh, eh, padomus darba grupā vasarā, tās turpinās, ir plānots ļoti daudz sanāksmes, un mēs esam ļoti optimistiski par to, uh, Eh, ka mm, prezidentūra ļoti aktīvi iesaistās, eh, cenšoties panākt arī citu valstu iesaisti. Un komisija ir gatava palīdzēt ar, ar eh, zināšanām, ar tehniskajiem datiem, un mēs pilnīgi esam tur iesaistīti. Mēs, protams, tātad mēs organizējam arī sanāksmi rīt, arī ar jūsu cilvēkiem tehniskā līmenī, lai izskardu, izskaidrotu šos jautājumus, un jūsu eksperti būs klāt, lai visi saņemtu pēc iespējas vairāk atbilžu uh, uz jautājumiem, lai šos jautājumus vairs nebūtu jāuzdod diskusijās. Kā jau es agrāk teicu, tā ir tiešām mūsu viena no galvenajām prioritātēm, un mēs turpināsim pēc iespējas vairāk atbalstu sniegt. Lielas paldies! Vairāk naudas uh, no kohēzijas uh, ieplūst uh, Eiropas Savienošanas instrumentā. Ko jūs tur darāt? Visas DFS daudzgad finanšu schēmas diskusijas vēl ir gaidāmas, tās vēl nav sākušās, un es nevaru jau novērtēt, kāds tās būs. Ko mēs darām un ko mēs esam darījuši? Mēs esam pierādījuši, ka CEF, Eiropas Savienošanas instruments, labi darbojas, un mēs esam pierādījuši, ka ar tiešo pārvaldību mēs varam uh, ielikt naudu uh, Uh, lietās un uh, panākt Eiropas pievienoto vērtību un varam uh, rīkoties tā, lai novērstu problēmas. Un šeit ir bijusi pievienotā vērtība, tiešām tas ir konstatēts, un tas, kas mums ir, ko mēs varam parādīt, kad sāksies DFS diskusijas, mēs varam parādīt, ka varam darīt vairāk, ja mums tiks dota iespēja. Paldies! Liels paldies! C'est à vous, Madame Eya Sander. Ajāls Sanders kundze, 4 minūtes pingpong schēmā. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu mūsu uh, sociāldemokrātu uh, koordinātoru vārdā runāt. Man ir divi konkrēti jautājumi. Uh, Dīzeļtehnoloģijas, alternatīvās tehnoloģijas uh, ļoti lielā mērā mums ir uh, iespējas, ka Um, komisija nespēja atvadīties no dīzeļa tehnoloģijām un nespēja spērt šo te soli alternatīvo uh, tehnoloģiju virzienā, kā to dara citi reģioni. Mēs labprāt vairāk par to uzzinātu. Un otrais jautājums, kad nāks Eiro 7? Liels paldies, godātā deputāta, par jautājumiem un, protams, uh, arī veiksmi jūsu kolēģim, kurš piedalās kampaņā nu jā, visi, kas uh, īsteno kaut kādu kampaņas, ir pelnījuši veiksmi. Par dīzeli. Jā, kā jūs zināt, tad mēs ļoti nopietni pētām citas alternatīvas un mūsu politika ir lielā mērā vērsta uz ilgspējīgu transportu atbalstīšanu un ilgspējīgu automašīnu atbalstīšanu. Ja te pašā laikā ir diezgan skaidrs, ka šobrīd mums ir dažādu uh, enerģijas avotu uh, Uh, kombinācija elektrība kļūst aizvien populārāk, mēs darām visu, lai to atbalstītu, un arī iekštec dzinējs uh, balstīts uz degvielu arī kļūst daudz efektīvāks. Un tur ir attīstība, un ir arī ļoti skaidrs, ka hibrīda dzinēja arī te pašā laikā attīstās. Uh, un ir liels potenciāls ūdeņradī. Un mans viedoklis, ko esmu vairāk kārt uzsvēris, ir tāds, ka Eiropā mēs pilnībā neizmantojam visu ūdeņražu uh, potenciālu. Es domāju, ka tam šajā uh, kombinācijā, šajā uh, mikslī ir zināma loma. Tātad šādā izpratnē ir jāsaprot, ka mums ir šie dažādie enerģijas avoti, un dīzels ir viens no tiem. Uh, Un uh, mēs arī redzam, ka dalība valstis nacionālā līmenī pieņem lēmumu par pakāpenisku atteikšanos no dīzeļa automašīnām. Un ja tas uh, notiks, tad citiem enerģijas avotiem ir jābūt uh, jau izveidotiem, lai aizstātu šos, šīs tukšās vietas. Uh, un tad, kad mēs runājam par Eiro 7, darbs šobrīd notiek komisijā. Uh, Un es šodien neesmu tādā situācijā, lai jau pateiktu, kāds tad būs gala rezultāts, bet es saprotu, ka uh, vēl ir uh, jāizsaka priekšlikums, kas būs uh, šā gada beigās. Sí. Muchísimas gracias. En segundo lugar. Jā, liels paldies. Jūs runājāt par ceļu, mobilitāti, par infrastruktūru. Kāds ir e, ceļu satiksmes drošības status? E, vai varēsim tikt galā ar šo te pārobežu sodu jautājumu pirms jūsu mandāta beigām? Thank you very much for your... Liels paldies par jūsu jautājumu. Man tiešām ir žēl, ka mums ir tik ierobežots laiks, jo jūs pieminējāt ceļu satiksmes drošības jautājumu. Tas ir tik svarīgs jautājums. 25 tūkstoši 500 eh, cilvēku uh, mirst Eiropā uz ceļiem un, eh, un mums tas ir uh, jāmaina, jo 90% gadījumi tas ir cilvēku kļūdas dēļ. Es domāju, ka šeit ir jāvirz uz priekšu digitalizācija, uh, šoferu apmācība ir ļoti svarīga. Uh, ceļu testi arī ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu to, ka automašīnas eh, pienācīgi darbojas uz ceļa un lai netiek veikts nekādas eh, izmaiņas. Un es arī minēju, eh, jūs arī minējāt infrastruktūru, tā arī ir ļoti svarīga, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Plus mums ir ceļu satiksmes drošības harta, mums ir projekts Edvard. Um, Uh, un 21. Uh, septembrī notiek šeit pasākums, un tā tad ir tiešām virkna aktivitāšu, ko varam darīt. Ah, Jā, par uh, pārobežu sankcijām. Mūsu pēdējais ziņojums rāda, ka pārobežu ietekmes ieviešanas direktīvai ir bijis pozitīvs iespējas uz uh, šo jomu. Ir automātiski informācijas apmaiņa un ir daudz mazāk uh, cilvēku, kas var nesodīti rīkoties bīstami. Jau tagad tiek sasniegt būtiski rezultāti, bet, protams, daudzi Uh, pārkāpumi, par tiem netiek ziņots, un līdz ar to netiek arī sodīti vainīgi. Un tagad komisija sāk domāt par to, kā labāk īstenot noteikumus, piespiest cilvēkus ievērot noteikumus visās dalībvalstīs. Paldies, uh, tikai neliels precizējums. 26 uh, tūkstoši uh, bojā gojušo gaišo ir nevis dienā, bet gadā. To gribēju precizēt. Tēličkas kungs, lūdzu jums uh, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Um, paldies uh, arī par šo izklāstu, un es gribētu izmantot to, ka ģenerāldirektors ir klāt. Gribu pateikt, ka vīlos, ka pagājušā gada Eiropas Savienības uh, stat, stat, situācijas runā netika minēts vispār transports. Ko jūs gribētu uzsvērt dalībvalstīs un kas jums ir prioritāte pāris teikumos? Liels paldies, godātais deputāti, jūs mani nostādāt ļoti sarežģītā situācijā, jo uh, runa par Eiropas Savienības stāvokli ir uh, ekskluzīvā komisijas priekšsādātāja kompetence šo iniciatīvu uzņemties, un es nekad ne gribu te teikt, kas viņam tur jāsaka. Tātad, kas man tomēr šķiet svarīgākie elementi transportā kā tādā, tad es noteikti uzsvērtu četras galvenās eh, jomas, ko jau uzsvēru - dekarbonizācija, digitalizācija, investīcijas un sociālie aspekti. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, eh, kas ir kā pīlāri mūsu transporta politikā uz ko ir balstīta mūsu transporta politika, un ir arī ļoti skaidrs, eh, ka uh, lai sasniegtu mūsu mērķus, daudzos, ko esam nosprauduši, tad mums ir jāspēj transports arī redzēt kā tāds instruments e, izaugsmas un darbietu radīšanai. Mums ir jāturpina padarīt transports vēl ilgspējīgāks, mums ir pēc iespējas vairāk jāizmanto jaunās tehnoloģijas, jo tās sasniedz rezultātus. Ja mēs izmantosim vairāk digitālās tehnoloģijas, būs mazāk bojāgājušos ceļiem, jo katra cilvēka dzīvība taču ir svarīga, un ir svarīgi arī tas, ka ja neinvestēsim transportā, tad šī sistēma novecos un pasliktināsies un tas ietekmēs ekonomiku. Un visbeidzot, arī jārada darba vietas, augstas kvalitātes darba vietas, un lai tās man sektors būtu taisnīgs un šādā ziņā ir arī jāievieš uh, augstie Eiropas standarti. Un tās būtu tās lietas, ko vajadzētu minēt, ja kurā runā runājot par transporta nākotni. Tagad par vidusposmu dokumentu par CEF. Tā analīze un novērtējums, kas ir vai jūs gribētu norādīt, varbūt, ka ir kaut kāds izmaiņas vajadzīgs nākotnē. Paldies par šo jautājumu. Vidusposma pārskats kā tāds, manuprāt, parāda, ka Eiropas Savienošanas instruments sasniedz rezultātus. Protams, nevar vēl izdarīt galīgos secinājumus, jo ir piešķirta uh, nauda, bet daudzi darbi vēl nav sākti. Ir tiešām labi uh, eiropeiski projekti, kas var dot pievienoto vērtību, bet tie vēl nav pilnībā īstenoti. Uh, Bet tas, ko esam līdz šim redzējuši, ko varam konstatēt, tas ir pilnīgi atbilstoši tam, ko vēlamies sasniegt ar Eiropas naudu visā Eiropā. Un balstoties uz to, tad uh, varētu arī uh, redzēt, ka uh, CEF interesēs būtu, lai tas tiktu turpināts nākotnē. Un lai tiktu sniegta šī uh, papildus pievienotā vērtība. Es negribu iedziļināties uh, finansēšanas naudas jautājumos, jo tas tiks apspriests. Es domāju, ka mēs esam parādījuši, ka 32 miljārdi, kas tika piešķirti CEF, ir labi iztērēt, un esam, es domāju, arī parādījuši, ka varam darīt vairāk. Bet uh, tas arī būs tāds jautājums, kur jums būs spēlējama diezgan būtiska loma, lai varētu atbalstīt šo attīstību. Cita. Uh, Par uh, 868 divi jautājumi. Ietekmes novērtējums mūs ne īpaši iespaidoja, īpaši runājot par uh, sasaistīšanas savienojāmības aspektiem sakarā ar Brexitu. Mēs saprotam, ka ar aviāciju situācija ir sarežģīta, nepieciešami pāris noteikumi visai aviācijai Eiropas Savienībā, vai tas būs uh, iespējams risinājums. Paldies, es sākšu ar Brexit jautājumu. Kā es teicu, esam gatavi iesaistīties sarunās, kad eh, mums eh, būs izstrādātas pozīcijas, ka, lai to darītu. Un tad mēs izskatīsim visas opcijas uz galda pāries eh, posma noteikumi. Es nedomāju, ka Eiropas Savienība to liks uz galda. Ir gan labas iespējas un uh, priekšrocības šai opcijai, bet es nevēlos sasteigt lietas. Mm, mēs vēl tik tālu neesam. Lielbritānijas tirgus būs ļoti svarīgs eh, aviācijas tirgus eh, Eiropas Savienībai un otrādi. Un par ietekmes novērtējumu. Par 868. Jā, mēs eh, sniedzam skaidrojumus Daži elementi ietekmes novērtējumā ir eh, grūti atvasināmi, jo trūkst datu. Šie dati vienkārši nepastāv tādos, eh, tādā apmērā, lai sagatavotu labu, racionālu ietekmes novērtējumu. Tā, mēs eh, cenšamies daudz ko izskaidrojam par 868, skaidrojam, kas tas vispār ir, jo pastāv pārpratumi par šo instrumentu, un mēs cenšamies ar to cīnīties. Labi, paldies, eh, Kīlanens kundze, četras minūtes. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Hololei kungs. Un uh, eh, visi jūsu komanda. Man ir eh, pāris jautājumi par multimodalitāti. Pirmais jautājums. Tas ir kaut kas, kas mums steidzami vajadzīgs, īpaši runājot par klimatu. Kā multimodalitātes jautājums arī izcinās mobilitātes pakotnē? Ir ja īpaši sasaistot ceļa transportu, dzelzceļa transportu, iekšējo kuģniecību un jūras transportu, aviāciju, kā gandrīz to piemirs, atvainojiet, vārdu sakot, visu sistēmu. Un vai ir iespējas um, veicināt šo pāri uz multimodalitāti un uh, likvidēt barjeras, kas, diemžēl, joprojām pastāv? Paldies, godāta Eiropas parlamenta deputāta. Uh, uh that... Es visnotaļ piekrītu uh, tam, ka multimodalitāte tiešām maina arī mūsu mentalitāti. Uh, attiecībā uz transporta nozari. Ja mēs runājam nevis par krāvu pārvadājumiem, bet par personu pārvadājumiem, arī tur atslēga ir multimodalitāte. Mēs nerunājam par pārvietošanos no A punktu uz B punktu ar vienu transporta veidu, mēs plānojam izsmalcinātākus maršrutus un dažādiem transporta veidiem, piemēram, riteņbraukšana sākumā un lidošana beigās, kaut kā tā. Un uh, Tas arī ir mūsu mērķis, jo tā mēs gūsim to labāko no visiem transporta veidiem un arī ilgtspējīgu sistēmu izveidosim. Runājot par klimatu, mums ir šī zema emisiju stratēģija un uh, mobilitātes pakotnē komisija ir vairākas likumdošanas iniciatīvas, politikas atbalsta pasākumi, atbalstā multimodalitāti. Uh, grozot šo kombinēto transporta direktīvu, ko arī pieminēja. Ar tālāku mērķi uzlabot direktīvas efektivitāti, samazinot neskaidrības, vienkāršojot skaidrojumus, definīcijas, uzlabojot multimodalitātes aptvērumu, sniedzot atbalstu ekonomikai, aktualizējot informāciju un tā tālāk noteikti 2018. gads ir arī multimodalitātes gads, tā kā par to daudz kas izskanēs. Multimodalitāte piesaistīta digitalizācijai, jo viena lieta padara iespējamu otru, un šādi visa šīs transporta sistēmas tiek arī sasaistītas viena ar otru. Un, protams, te jārunā par vienotu pieturu. Es zinu, ka tikko notika diskusija par SITS, digitalizācijā domāt arī birokrātiskās logas samazināšanai un savstarpējas uh, savietojamības uzlabošanai, jo šī pagaidām ir problēma. Ja mēs runājam par multimodalitāti Eiropā, bieži nacionālās robežas kļūst par barjerām uh, šim, uh, šī mērķa sasniegšanai mm, Tas ir šķērslis, kas jāpārvar. Turklāt multimodalitāti ne visi saprot vienā veidā. Tad sākumā nepieciešama kopīgā definīcija, lai mēs visi runātu uh, vieniem tiem pašiem vārdiem, domātu vienu un to pašu. Bet, nu, uh, digitalizācija, globalizācija tie tādi atslēgvārdi, kā arī labāka sadarbspēja uh, dažādu transporta veidu starpā. Paldies! Nu, varbūt dažas sekundes man vēl tā kā ir. Runājot par digitalizāciju, nepieciešami mazāki operatori, kas aizpildītu šos robus, ja neļausim MVU attīstīties. Nav citu risinājumu. Lielas kompānijas uh, apkaro vienu otru. Un varbūt tur arī būtu iespējami risinājumi, bet tas ir liels izaicinājums. Paldies! Es jums pilnībā piekrītu. Minūtes. Dilund kungs, jums ir četras minūtes. Paldies priekšsēdātājiem! ģenerāldirektora kungs, es pats vasaru pavadīju eh, gandrīz vai vilcienā, braucot pa Eiropu. Uh, Un tas bija ļoti patīkama pieredze. Vilcieni ir dzīvotspējīgi, ilgtspējīgi, tīri, ekoloģiski, bet ir problēmas, ar ko saskāros es un citi pasažieri. Vispirms dzelzceļa pasažieru uh, uh tiesības grūti ir uh, pasūtīt um, tādu saskaņoto braucienu diviem vairākiem uh, vilcieniem, ja notiek uh, nokavēšanās, uh, grūti saprast, kurš ir atbildīgs un uh, kādas tieši pasažierim ir tiesības, ko viņš var pieprasīt, ko komisāri to dara. Nakts vilcieni pazūd. Kaut arī Austrijā ir dažas kompānijas, kas vēl piedāvā šos pakalpojumus, bet, nu, kopumā situācija ir drūma. Uh, nakts vilcieni gandrīz ir izzuduši, lidojumi pārāk dārgi, ko tad darīt šādā situācijā? Paldies par jautājumiem. Ļoti labi, ka vasarā jūs eh, ceļojat eh, ar vilcienu. Es ceru, ka eh, jūsu, piemēram, sakos citi. Lieliska iespēja apmeklēt dažādas vietas, redzot arī eh, daudz ko pa ceļam. Nu, situācija ar tiesībām pagaidām var būt sarežģīta, jā. Šobrīd eh, problēmas ir ar fragmentātu likumdošanu un juridisko nenoteiktību, kas no tā izriet. Arī biļešu pārdošana nevienmēr notiek gludi. Nepārvarama vara šīs situācijas uh, ir jādefinē skaidrāk un vienotāk. Un nu, to visu mēs skatām priekšlikumā. Priekšlikuma pieņemšana paredzēta šo, šomēnes. Un cerams, ka deficīti ar to tiks likvidēti. Un papildus mēs varēsim piešķirt pasažieriem vairāk tiesību, īpaši pasažieriem ar invaliditāti, stiprināt uh, uh, kritērijus. Uh, um, informācijas sniegšanai, mm, procedūru nokārtošanai, biļešu pārdošanai, pirkšanai. Tad visas šīs procedūras tiks labāk regulētas. Mēs tiešām visi to vēlamies, lai dzelzceļa izmantotājiem, lietotājiem būtu vislabākie apstākļi nodrošināti. Nakts vilcieni. Man tie ļoti patīk. Es, uh, godīgi sakot, uh, daudz laika esmu pavadījis nakts vilcienos, ļoti dažādos uh, nakts vilcienos. Bet te daudz kas atkarīgs no dzelzceļa pārvadātājiem, no viņu pakalpojumiem. Te runa ir gan par sliežu izmaksām, gan par biznesa modeli, par prasībām. Nu, īstenībā mēs runājam par zemu sliežu izmantošanas maksu, eh, kas būtu balstīta uz eh, marginālajām izmaksām, savukārt eh, tās maksas, kas balstītas uz tiešām izmaksām, jāaprēķina citādā veidā. Mēs piedāvājam formulu, uh, mūsu priekšlikumā, un um, tās varētu atdzīvināt nedaudz uh, šo uh, nakts vilcienu projektu, bet, um, protams, man jāpiekrīt um, komisāram, kurš arī uzstājās šeit komitejā pirms pāris mēnešiem un atbildēja uz uh, tiem pašiem jautājumiem. Mm, Galu galā tas atkarīgs no dzelzceļa operatoriem. Un ja mēs varam viņus stimulēt, teiksim, ar eh, šo zemu piekļuves maksu, vai citādāk mēs to darīsim. Mēs redzam, ka daudzas valstis atsakās no nakts vilcieniem, bet Austrijā tie atkal ir ieviesti, un tas ir labi. Nu, tad turēs mīkšķus, un varbūt eh, nakts vilcieni Eiropā atkal brauks. Labi. Ajutu kundze, lūdzu četras minūtes. Paldies! Un lepni lūgti šajā komitejā. Un kolēģi jau uzdeva jautājumus, ko gribēju uzdot es par Brexitu konkrētāk. Mums nav konkrētas informācijas no komisijas. Un šķiet, ka ļoti iespējams, ka daži avio pārvadātāji nu, praktiski izmirs. Tagad Lielbritānija pat uh, plāno šīs sarunas nošķert, atsaistīt no Brexit sarunām. Kā jūs skatāt uh, šo īpašumu tiesību jautājumu? Tas ir kaut kas cits, ne tikai tiesības lidot, veikt lidojumus. Uh, Paldies par jautājumu, deputāts kundze. Arī šeit nevarēšu sniegt izsmalcinātu atbildi, te nu tik uh, daudz es nepelnu, lai spriestu par šiem jautājumiem. Um, te runa ir par uh, dalību valstu atbildību un mandātu ko tās piešķir, sarunas norit, lietas tiek skatītas vienā pakotnē. Un um, atkārtojam, sākumā jāvienojas par izstāšanās nosacījumiem, un tad, ja varēsim runāt par nākotni, nu, kad var atkārtot tikai to, ko jau teicu, un nu, par to transporta sektors nelēms. Kā norisināsies uh, izstāšanās sarunas ar Lielbritāniju. Bet, protams, kolēģi apzinās, eh, visa šīs problēmas saistītas ar aviāciju. Mums ir laba sadarbība ar ekspertu darba grupu, kas piestrādā pie aviācijas problēmām. Un eh, noteikti meklēsim risinājumu, bet no nu, abām pusēm jābūt gatavam meklēt risinājumu. Paldies! Eh, Un um, par CEF instrumentu, ko jūs pieminējāt. Dažās Eiropas uh, teritorijās, uh, centrā un uh, arī Itālijas centrā un dienvidos tiek realizēti vairāki projekti. Jūs teicāt, um, ka tagad par divar pus, tagad divar pus reizes uh, palielinājies uh, budžets, bet uh, eh, Dienviditālijā mēs to neredzam konkrētus projektus. Jautājums ir šāds. Vai komisijā jūs veicināsiet, stimulēsiet dalību valstis pārvarēt geogrāfiskās atšķirības un uzskatīt par prioritāti projektus eh, atsevišķiem reģioniem, kas varbūt atpaliek mm, savā infrastruktūrā no citiem reģioniem? Paldies, ļoti labs jautājums. Vispirms loģika un eh, kvintesence CEF instrumentam eh, ir veicināt konkurēt spēju Tie ir dažādi projekti, kas konkurē savā starpā ar mērķi radīt pievienoto vērtību. Te runa ir par dažādām dalību valstīm, par problēmām, par eh, robiem, eh, kas jāaizpilda, un eh, par transporta ilgtspējīgumu. Tā darbojas SEF. Jūs aprakstījāt tos projektus, ko vairāk eh, finansē no nacionālās aploksnes vai arī ar reģionālo fondu palīdzību. Jūs teicāt, ka tāda reģionāla problēma un, eh, godīgi sakot, tā ir dalību valstu prioritāte eh, reģionālā konsekvence un um, kohēzija. Tātad vajadzētu šeit reģionālo finansējumu piesaistīt vairāk. Bet katrai dalībvalsti, arī Itālijai, ir uh, labs finansējums piešķirts no CEF. Es nezinu, varbūt daži projekti netiek publiskoti vai informācija par tiem Itālijā kaut kā neparādās, bet mēs tiešām ļoti skatāmies uz uh, Uh, to, lai veicinātu valstu uh, savienojamību citām valstīm. Tiešām tiek īstenoti daudzi projekti visā Eiropā. Paldies Arno Tūkundze tagad. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies uh, ģenerāldirektoru kungs. Jūs sākāt jūsu prezentāciju runājot par drošumu un drošību. Jūs um, teicāt, ka Tie ir atslēga aspekti, prioritāte Eiropas Savienībai. Jūs arī teicāt, ka vēlaties samazināt nelegālo migrantu um, ieceļošanu. Jūs teicāt ierobežot, nevis apturēt. Man vairāk patiktu, ja jūs teiktu apturēt, bet nu labi. Tomēr tas ir ļoti labi. Bet kā jūs to darīsiet? Šī ir pretrunīga lieta ņemot vērā šī brīža Eiropas Savienības politiku. Tagad uh, praktiski robežu mums nav, uh, iekšējo notiek uh, pilnīgi brīva mobilitāte, tad jūs veiksiet tādu kosmētisku remontu, uh, vai jūs tomēr ieviesīsiet būtiskus pasākumus, un ja tādi paredzami, tad kādi tie būtu konkrēti? Paldies par jautājumu! Man šķiet, kas par nelegāliem migrantiem nemaz nerunājus. Vienīgais, ko teicu, ievada daļa par drošību, daži drošības elementi, kas skar krāvas mašīnas. Un, ka tiek izstrādāts, eh, izstrādāt rīku eh, pakotne, lai padarītu krāvas mašīnas drošāks, ņemot vērā uh, Eh, pagātnes notikumus, eh, kā lē, varbūt jūs eh, zināt, kas notiek, un mēs vēlamies izvarīties no tā, ka tas atkārtojas. Protams, vēlamies labāku drošību uz ceļiem, principā. Varu atkārtot to, ko teicu pirmīt. Drošums un drošība ir monētas divas daļas, un ja mēs runājam par drošību, tad eh, ka, tā ir jāgarantē katram transporta veidam. Cilvēki vēlas ceļot drošā vidē, bet transports nav vienīgais risinājums šeit. Daudzos gadījumos runa ir eh, par valstu iestādēm, par iekšlietu ministrijām. Uh, Viņiem jāsadarbojas ar nozari, jo viņiem ir pārskats, instrumenti un kapacitāte. Svarīgi ir, lai šī sadarbība notiek, notiek informācijas apmaiņa dažādu dalībvalstu starpām. Un tā ir viens, tas ir viens no garantiem labākai drošībai Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies par atbildi. Man ir vēl viens jautājums par mobilitātes pakotni. Polijas valdība paziņoja, ka atsakas no kompromisiem attiecībā uz nosūtītiem darbiniekiem, ja to piemēros arī transportu, ceļu transportam. Uh, uh, Francijas valdība un lobbyis uh, pilnīgi pretēji atsakas no piekāpšanās šajā jomā. Mēs uh, zinām, ka komisija uzstāja uz reformu, neskatoties uz šīm grūtībām. Nu, komisija nevar uzstāties uh, antiprotekcioniski, es atgādinu par pārkāpumu procedūru pret Franciju un Vāciju, bet izlikties uh, tāpat laika, ka cīnās pret sociālo dempingu. Kā jūs vēlaties atrisināt šo pretrunu? Paldies par ļoti labu jautājumu! Nu, te var runāt par to, kā no apļa uztaisīt kvadrātu, bet, nu, par nosūtītiem darbiniekiem tas skar arī ceļa transportu. Tā, tad, ja šoferus nosūta uz citu valstu, tur viņi veic pakalpojumus, kas ir mobilas dabas pakalpojumi, viņam tomēr pienākas sociālā aizsardzība. Bet um, uh, nosūtīšanas noteikumi tādējādi kļūst ļoti izaicinoši, dažreiz neproporcionāli. Lai nodrošinātu līdzsvaru un proporcionalitāti, komisija ierosina minimālu algu uh, gadījumiem, ja nosūtītais darbinieks strādā garāk par trim dienām nosūtī, nosūtīšanas valstī, tā valstī, uz kuru viņu nosūta. Uh, Mēs uzskatām, ka šis kompromiss ir labs, bet nu, daudzas valstis un parlamenti mums nepiekrīt. Nu, sarunas vēl notiek. Mēs cenšamies nonākt pie kompromisa. Un šķiet, ka to vēlas visi. Nu, protams, viņi cīnās par savu nostāju, tas ir skaidrs, bet eh, rezultātā visi vēlas kompromisu. Uh, un komisija uh, visvairāk. Es ļoti ceru uz parlamentu atbalstu. Tiešām jautājums ir nu, praktiski neatrisināms, bet ja visi vēlamies risinājumu, nu, tad vajag palīdzēt gan atvērtam tirgum no vienas puses, uh, un otras puses jānodrošina sociālajie standarti. Un mēs uh, strādāsim pie šī kompromisa. Uh, Labi, paldies koordinatorim. Tiešām jums ir izdevies, nu, dažreiz četras, piecas, dažreiz sešas minūtes. Bet, nu, labi, tagad eh, pārējiem ir pa vienai minūtei. Un pēc tam runātājs atbildēs blokā. Lukaševskas kundze. Kontinuować kwestię e, e, eh, eh, pakietu mobilności. Paldies! Es vēlētos runāt par mobilitātes pakotni. Es nevēlētos pieskarties politikai, bet par, tiem, par tām sakām, kas attieksies ne tikai uz manas valsts polijas uzņēmumiem, bet arī citu valstu transporta nozars uzņēmumiem. Vispirmām kārtām eksistē bažas, ka jaunais risinājums palielinās administratīvās izmaksas un uzņēmumiem būs lielāki izdevumi, un vienlaicīgi tas pavērs durvis ienākt tirgū tādiem uzņēmumiem, kuri nav bāzēti Eiropas Savienības dalību valstīs. Līdz ar to tas novedīs pie cenu kāpuma patērētājiem, un doma ir, ka tas var, var radīt pat pieaugumu par 28%. Es domāju, ka e, eh, transporta transporta nozarei būtu vairāk jārunā par kabatāžas idejām, jo kabatāža var samazināt izmešu daudzumu transporta jomā. Direktora kungs vai komisija to ir ņēmusi vērā, un vai jūs, direktora kungs, varētu iedomāties darba līgumu, kurš uh, strādā tādā režīmā trīs dienas Vācijā, trīs dienas Austrijā un tā tālāk. Bartavēlī kundze nākamā lūdzu. Da, traducerea a întârziat un pic și era foarte... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ļoti interesants jautājums. Tātad vēlreiz paldies eh, Hololē kungam, kas esat ieradies mūsu sēdē, un es eh, vēlējos uzdot jautājumu savu veidu papildinājumu Itālijas kolēģis teiktajam. Diemžēl infrastruktūras un tās finansējums eh, dalību valstīm, kas nāk no komisijas ir pietiekams. Es eh, nāku no Austrum Eiropas dalību valsts un infrastruktūras un infrastruktūras stratēģija centrāla un Austrum Eiropas valstīm vēl nav izstrādāta. Tas nāktu par labu visai Eiropai, bet ja mūsu valstīs nav tiesības uz uzlabotu infrastruktūru, tad mēs nevaram runāt par mobilitāti, par tehnoloģijām un tā tālāk. Šī ceļu pakotne, karstais kartupēlis, atkal runājot par centrālu un austrumu Eiropas valstīm, par kabotāžu, par eh, transporta nozari, kas nodarbina eh, nosūtītos darbiniekus, kas notiks ar šiem šoferiem. Vai viņi zaudēs savu darbu, vai viņiem būs jāpārceļas uz rietumu valstīm, lai varētu turpināt vadīt savu smago mašīnu, un kāda būs viņa alga. Uh, Eh, tas noteikti, radīs pie pār, tas noteikti novadīs pie transporta pārvadājuma cenas pieauguma, un tas ietekmēs ikvienu un jau kādā veidā priekšsēdētāju. Paldies! Eh, ļoti ievērojot lūdzu jums atvēlēto laiku. Mēsners kundze lūdzu. Jā, piedāgi. Jā, paldies. Man ir divi jautājumi, divi atšķirīgi temati. Pirmkārt, eh, mēs runājam par zaļiem kuģiem, mums ir uh, zikas vīrusu zona, uh, Es atvainojos tātad par Baltijas jūru, bet jautājums ir, vai uh, ostu aprīkojuma direktīvā par tiek, tiek runāts, jo, piemēram, Baltijas jūrā ir pārāk daudz sēra, kur kuģi vienkārši izlaiž ūdeni, jo nav ostā, kur to likt. Uh, Un tad vēl viens jautājums par gaisa satiksmi Eiropas Savienībā ETS, par to tiek tagad runāts. Mēs transporta komitejā ar lielu vairākumu atbalstījām komisijas pozīciju. NV vadošā komiteja ir citās domās, viņi grib jau 20. 21. gadā paralēli IKO sistēmai ieviest jaunu uh, Eiropas ETS. Plenārs sēdē vēl par to ir jālēm, bet kas tur uh, notiek? Jā, vielen dank. Jā, paldies. Uh, Baha kungs. Jā, vairāk jautājumu jau tika uzdoti, bet es gribēju vēl pajautāt par uh, dzelzceļa pasažieru tiesībām. Jūs runājat par lielāku uh, tiesisko noteiktību, par informāciju invalīdiem un kāda tur ir situācija ar uh, vienotiem spēles noteikumiem uh, visiem transporta veidiem. Un tad vēl viens jautājums par aviāciju. Uh, Caur presi uzzinājām, ka komisija gatavojas 2018. gadā piedāvāt sociālo paketi ar sociālajiem aspektiem, ar sociālo um, pīlāru aviācijas sektorā. Mēs kā parlaments jau vairāk kārt esam uh, kritizējuši šos ļoti sliktos eh, darba apstākļus, nulstundu kontraktus, eh, viltus pašnodarbinātos šajā sektorā un tā tālāk. Varbūt varētu, jūs varētu par to vēl pastāstīt mums. Paldies. Tagad eh, Rugadlons kundze, lūdzu. Liels paldies. Es, direktoru kungs, gribētu runāt par Eiroviņietas direktīvu. Komisija savos priekšlikumos negribēja uh, Uh, runāt par ieņēmumiem transporta sektorā, jo padomi ir uh, tāda atturīga. Vai jūs uh, gribētu te kaut ko darīt, lai akceptējumāk padarītu šo te ceļu maksas sistēmu? Vai jūs neuzskatāt, ka pastāv um, negodīga konkurence starp dažādiem transporta veidiem, ņemot vērā dažādās izmaksas. Un vispēcot gribētu uzzināt, kāpēc komisija nav uh, pasūtījusi salīdzinošas pētījumus par dažādiem transporta veidiem, sadzamajām izmaksām, uh, runājot par eiro viņietas uh, direktīvas pārskatīšanu, jo tur ir tāds kā, tāda kā konkurence starp dažādiem transporta veidiem. Un ja komisija grib līdz sasaukuma beigām noslēgt šo jautājumu, tad parlaments var pātrināt savu darbu, bet eh, komisija ir arī jāizdara eh, spiediens uz padomu, lai šī direktīva netiktu aizmirsta. Paldies tagad Nielsen kungs. Paldies. Kombi direktīva. Kombi direktīva šobrīd tiek izmantota ļoti lielā mērā, eh, un to izmanto nekaunīgi transporta uzņēmumu, lai izvairītos no kabatāžas noteikumu izpildes. Uh, Un mums ir e, ļoti saspringts darba grafiks. Es strādāju pie kabatāžas e, faila, un kad jūs teicāt kombi direktīvu, iespējams, ka e, tā tiks, ka tā parādīsies tikai nākamajā gadā, un es uzskatu, ka tas kabatāžas failu stiprā mērā palēninās izskatīšanu. Demontas kundze nākamā lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze par viedajiem tahogrāfiem. Eksistē bažas par privātuma un datu aizsardzības ievērošanu, kur tiek novilkt robeža starp eh, publiskajām un privātajām interesēm, un otrs aviācijas eh, nozara. Kā parlaments varētu tapt vairāk iesaistīts šajās sarunās un kā jūs nodrošināsiet aviācijas jomā strādājošo sociālo tiesību ievērošanu nākamais Rietumbalkāni Triestas samitā? Mēs runājām par to, ka Bosnija parakstīs transporta kopienas līgumu. Šis līgums ir jauns rīks, vai lai nu kā mēs to dēvētu, kuru varētu izmantot eh, lielākai investīciju integrēšanai dažādu līmeņu projektos. Un eh, paskaidrot lūdzu to. Un pēdējiem jautājumu uz, uzdevējiem dod vārdu Kosakungam, lūdzu. Koha kungs, jā, Holalai kungs, man ir jautājums par braukšanas un atpūtas laikiem. Vai jūs redzat eh, atšķirības starp uh, autobusu un smago automašīnu šoferu uh, Uh, noteikumiem, vai šeit nevajadzētu atšķirīgiem uh, likumdošanas aktiem būs. Un arī gaidu jūsu atbildi par darbinieku nosūtīšanu. Merci beaucoup, l'ensemble des... Liels paldies, uh, ir ļoti daudz jautājumu arī par eiro viņietu, par darbinieku nosūtīšanu. Jautājumu tiešām ir daudz, Hololei kungs, jums ir precīzi četras minūtes lai varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Veiksmi jums! Veiksmi jums tiešām atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Ja jums nav pietiekam daudz laika, protams, dargie kolēģi, atbildes tiks sniegtas pa pastu vai ēpastu, lūdzu. Thank you very much. Paldies, prieksādātājs kundze. Jā. Es e, vēlētos pateikties visiem deputātiem, kur uzdeva ļoti interesants jautājums. Paldies! Četras minūtes tas nav iespējams, bet es jums apsolu, ka atbildes jums nosūtīšu rakstiski. Drusku vēlāk, šodien vai drusku vēlāk, tā tad eh, es visiem apsolu, ka es detalizēti atbildēšu uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Tātad ļoti daudz no uzdotajiem jautājumiem ir saistīti ar ceļu iniciatīvu. Es to pieminēju savos ievadvārdos, šobrīd diskusijas notiek padomē un arī parlamentā diskusijas būs. Tātad eh, daudzas no šīm debatēm joprojām notiek, un mēs jau nevaram paredzēt nākotnē, kāda būs šo debašu rezultāti. Jebkurā gadījumā rezultāti būs kompromiss, un es jau nevaru paredzēt, kāds būs ceļu iniciatīvas saturs un satvers. Vēlētos pateikties poļu kolēģei, tātad vairāki kolēģi ar tiem esmu ticies persona, personīgi. Es zinu, kāda ir izaicinājuma Austrum un Centrāla Eiropā. Es zinu, ka mums ir kopīgs skatījums uz šiem problēmām, bet nevienmēr. Skatījums dažkārt un viedokļi atšķiras. Bet eh, Vispārēji runājot, administratīvais sloks samazināsies. Jūs pieminējāt poļu pārvadātājus, es tad arī par tiem runāju, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka administratīvās izmaiņas samazināsies. Uh, Jā, iespējams, ka vairāki elementi, kurus ierosinām, tie radīs zināmu administratīvo darbību pieaugumu, bet vispārēji runājot, pilnīgi noteikti gan birokrātiskais sloks, gan arī ekonomiski tas viss būs daudz vieglāk, daudz ko varēs izdarīt elektroniski un no digitalizācijas jau iegūstamies visi. Uh, Nākamais par investīcijām Austrum Eiropā. Piekrītu. Connecting Europe plāns viena no idejām, kāpēc tā, tas vispār tika izstrādāts, bija, lai labāk savienotu Austrum Eiropu ar Rietum Eiropu. Jo, ja mēs skatāmies uz finansējumu piešķīrumiem, tad nauda, kas ir domāta uh, Austrum Eiropas produktiem, naudas ir daudz mazāk nekā tā, kas aiziet Rietum Eiropai. Problēma jau nav vēsturē. Problēma ir tajā, kā saiknes starp Austrumu un Rietum Eiropas savietojamība. Uh, ir bijusi tik vāja, un patiesībā Rietuma Eiropā jau ir izveidota infrastruktūra, kas ļoti labi darbojās, un tas jau ir tā kā iegājies cilvēku prātos. Bet, protams, par nākotnē runājot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs veicinātu savienojamību, savienību starp Austrumu un Rietumu Eiropu. Es pats nāku no Austrumu Eiropas, es pats zinu, ko tas nozīmē. Ticiet man, es pie tā strādāju. Jautājums par ITS aviācijā. Visam īsi. Tātad pāris vārdos atbildot, atbild ir tāda, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, ne šo priekšlikumu, protams, pilnībā atbalstu, bet protams. Protams, diskusijas parlamentā varbūt nesīs citu rezultātu, un to mēs arī sagaidam, bet jūs man prasējāt, kāds ir mans viedoklis. Mans viedoklis ir atbalstīt un pieņemt komisijas priekšlikumu. Šeit svarīgi būtu piebilst, ka ir jāiedibina robusta un labi funkcionējoša sistēma, jo tās arī ir labākās garantijas. Es ļoti labi saprotu, kādas ir bāžas, ka ECO nedodas pietiekami tālu un nav pietiekami robusta, un tā nevarēs uh, tā kā tīkliņā noķert visas emisijas, jā, bet mēs pie tā strādājam. Tāpēc jau mums ir izveidots Eiropas institūcijas, lai nodrošinātu tādu sistēmu, tādu ECO, kas tiešām darbotos. Un pavisam godīgi, jau kāda veida paralēla sistēma veidošana nav laba doma. Ja tās ir, nu tad labi, lai arī pastāv, bet es nepiekrītu, kā Eiropas pārvadātājiem tikt piemērot citi noteikumi kā citiem. Par ostu infrastruktūru iespējām. Šobrīd mēs veicam um, novērtējumu, ir tāds tā kā pētījums par sēru. E, tie kuģi, kuri izmanto ūdeni mazgāšanai, viņiem šis ūdens ir jānovada um, attīrīšanas iekārtās, un es esmu pārliecināts, ka šīs direktīvas modernizācija prasīs jaunu elementu un rīku iekļaušanu tajā. Jautājums par transportu eh, savienojamību un kombinēšanu. Man laika vairs nav daudz, bet es jau teicu, ka tas, šis te kombi Nilsona kungam. Es teicu, jā, gada beigās, bet es ceru, ka tas būs agrāk bet es nevēlos tagad jums apsolīt kaut ko, un pēc tam mans solījums izgāžās. Lūdzu, tā tad eh, es vēlējos pateikt nākamā gada sākums, lai man būtu pietiekam daudz laika, bet jums es varu klusiņām pačukstēt, ka ceru, ka tas jau būs novembrī, des, decembrī. Rietumbalkāni bija jautājums par to, par transportu kopienas līgumu. Izcili, ka mums triestē izdevās to parakstīt, jo tas mums prasīja garus gadus par to vienoties. Un tas mums dod iespēju koordinētāk investēt infrastruktūru projektus Rietumu Balkānos, un esmu pārliecināts, ka tas veicinās attīstību visā reģionā. Es esmu pārliecināts, ka šis līgums un caur to radušies jauni rīki un metodes ļaus attīstīt Rietumu Balkānus un arī mūsu attiecības ar tiem. Jautājums par eiro viņieti un jautājums par to, uh, kā dažādas transporta veidus savietot kopā, salikt kopā. Vai mēs nonāksim situācijā, kurā mēs tā kā nošķirām? Nu, patiesībā jā, dzelzceļš un ceļi kā transporta nozars lielā mērā atšķirās. Un, protams, ar dzelzceļu var pārvadāt daudz ko, bet līdz mazajam ciematam jau un līdz attālajiem reģioniem dzelzceļu līnijas nesniedz, un tur gribam vai negribam būs mašīnas. Bet eh, vispārējos vilcienos runājot, un to rāda arī dažādi gan mūsu, gan arī citu spēlētāju veiktie pētījumi, tātad dažādu transporta veidu aplikšana ar nodokļiem Mēs nevaram skatīties uz vienu aspektu. Mēs saprotam, ka dažādi transporta veidi tiek eh, aplikt ar nodokļiem dažādi. Nākamais jautājums. Viedie tahogrāfi un jautājums par datu un privātuma aizsardzību. Eiropā, kā visiem zināms, mēs par privātam iestājamies visām četrām, un Eiropiešiem to privātums ir ļoti svarīga lieta. Es pat uzskatu, ka privātums ir Eiropa identitātes pamatā. Tātad augsts privātuma aizsardzības līmenis ir ļoti svarīgs ne tikai šajā jomā, bet arī daudzos, daudzās citās jomās. Digitalizācija tika diskutēta arī digitāla vienotā tirgus sarunās, un, protams, ka vienots transporta tīkls nevar tikt nošķirts no šīm diskusijām. Bet, eh, protams, digitāla iekšējā tirgus noteikumi nosaka datu aizsardzības eh, ietvaru, un tā arī tas būs. Tik uzdots jautājums par aviācijas nolīgumiem, aviācijas nolīgumiem Tātad eh, par to sociālajiem aspektiem. Sarunās, sarunās, sarunvešanai mums ir certificēts mandāts, mums ir dots mandāts par ilgtspējību, par sociālajām tiesībām, par pasažieru tiesībām, un sarunās mēs pie šā mandāta arī pieturamies. Uh, Tā tad jā, par sociālajiem jautājumiem visos līgumos runājam. Kā Eiropas parlamentam vairāk iesaistīties šajā darbā? Mums ir sadarbības līgums ar Eiropas parlamentu un uh, Protams, mēs varam runāt par pieeju dokumentiem, bet, kā jau es teicu, eh, parlamenta deputāti un parlamenta darbinieki, kad vien viņi to prasa, informāciju var saņemt. Es atvainojos, es nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem, tiešām žēl, bet, nu, laiks skrien vējas pār, spārniem. Un, protams, atbildēšu rakstiski uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Merci. Paldies, paldies Hololē kungam. Jūs jau tā kā tikai uzsākāt šīs diskusijas, un, kā jau jūs teicāt, ir vairāk likumdošanas akti, kuri šobrīd ir izstrādes stadijā. Mēs esam līdzlikumdevējs, un uh, jūs uzdotie jautājumi, vai tie būtu vidas saistībā vai arī citā, mums ir svarīgi par mobilitāti, Mums ir, jā, mums ir jāsako līdzi, kas notiek ar eh, slaveno eiro viņieti, lietas attīstās, mums ir jāskatās, lai tā būtu ilgspējīga, un arī uz citiem jautājumiem es skatos uz eh, manu kolēģi, kur uzdev jautājums par nosūtītajiem darbiniekiem. Tātad Ko vēlējos pateikt, mēs esam tikai un vienīgi debašu sākumā. Tiekamies pulkstens trijos pēcpusdienā, bet tagad pasakos Hollē kungam, ka viņš šo pēdējo pusotru stundu bija kopā ar mums. Un ļoti laba jautājuma atbilžu rauns. Paldies! Thank you very much for your attention. I really appreciate that. Thank you.